Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, godāmie kolēģi. Ir pilnīgi skaidrs, ka Ziemassvētku brīvdienas tuvojas un zālē vairs nav pārāk daudz cilvēku. Taču, jebkurā gadījumā man ir liels prieks pie mums atkal sveikt mūsu ministrus Lukas un Mavrokungus. Lukas kungs ir tieslietu un valsts kārtības ministrs, un Mavros kungs ir uh, Kipras iekšlietu ministrs. Viņi abi šodien pārstāv uh, padomus prezidentūru, un viņi šodien prezentēs eh, Kipras prezidentūras uh, secinājums par sasniegumiem tieslietu un iekšlietu jomā pēdējo sešu mēnešu laikā, strādājot Kiprē kā Eiropas Savienības prezidējošai valstī jo īpaši viņa liks uzsvaru uz eh, padomas samitu, kas notika 6. Eh, un 7. decembrī šo, šogad. Tāpat arī es pēc tam došu vārdu deputātiem diskusijā. Mavro kungs, varbūt jūs vēlties sākt pirmais. Lūdzu, dod jums vārdu. Labrīt visiem! Godāmie deputāti! Es arī uh, izsakos uh, savu kolēģi vārdā, tieslietu un iekšlietu ministra vārdā. Es vēlētos eh, jums visiem pateikties par um, izcilo sadarbību pēdējo sešu mēnešu laikā Kīpras eh, prezidentūras eh, darba gaitā. Es turpināšu grieķu valodā, ja tā drīkst. Godāmie deputāti, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Liels paldies par iespēju jums prezentēt Kipras prezidentūras paveikto darbu. Es vēlētos pastāstīt par attīstību galvenā, galvenajās jomās, kas ir panākta pēdējo sešu mēnešu laikā. Jo īpaši es pievērsīšos iekšlietu jautājumiem un tieslietu jautājumiem, savukārt pievērsīsies tieslietu ministrs, mans kolēģis, kurš savu prezentāciju sniegs mazliet vēlāk. Šī prezentūra mums bija ļoti liels um, izaicinājums, jo īpaši ņemot vērā to, ka pasaulē pašlaik valda ekonomiskā krīze un eirozona arī izjūt spiedienu. Bet jo īpaši mūs uztrauca krīze, kas arvien padziļinājās Sīrijā. Mūsu prezidentūras laikā padomēji un parlamentam bija uh, ļoti laba, atklāta sadarbība, dialogs uh, visās galvenajās jomās. Tieši tāpēc mums izdevās panākt uh, jūtamus rezultātus, kas nāks par labu visiem pilsoņiem. Kā jau es minēju iepriekš, uh, šajā komitejā uzstājoties jūlijā, mūsu mērķis bija pabeigt kopējo Eiropas patvērumu sistēmu līdz 2012. gada beigām darot to saskaņā ar Stokholmas programmu un Eiropadomis eh, lēmumiem. Varu jums pavēstīt, ka esam eh, strādājuši pie šo mērķu sasniegšanas, neskatoties uz eh, dažādām grūtībām, kas stājās mūsu ceļā. Esam centušies gatavot kvalitatīvus tiesību aktus un centušies domāt par tiem, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Tāpat arī cenšoties vērsties pret uh, E, dažādiem pārkāpumiem. Esam sasnieguši politiskus lēmumus par direktīvu attiecībā uz uzņemšanas noteikumiem un Dublinas regulu. Es uzskatu, ka e, sarunās ir panākts ievērojams progress, jo īpaši runājot par e, patvērumā procedūru direktīvu. Vakar mums bija trilogs, un varu jums pavēstīt, ka šie jautājumi, pie kuriem mums vēl ir jāstrādā, ir tikai viens vai divi. gada oktobrī padome pieņēma vispārējo pieeju attiecībā uz Eirodak regulu, balstoties uz grozīto komisijas priekšlikumu, kas Savukārt eh, tika publiskots 2012. Eh, gada maijā. Tikai vakar eh, tika apstiprināti pēdējie grozījumi, un pirmais trialogs attiecībā uz šo tiesību aktu notiks šodien. Vēlētos uzsvērt, ka esam nonākuši jau pie pēdējiem rezultātiem attiecībā uz uh, Eiropas patvērumu sistēmu, un uh, visas iesaistītās puses uh, ir apņēmušās pavisam drīz pabeigt šo tiesību aktu. Mēs vēlamies nodrošināt kopēju Eiropas patvērumu sistēmu un ir vajadzīga lielāka konverģence ne tikai tieslietu jomā, bet arī praksē. Ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu saņemt reālu palīdzību tad, kad tās saskarās ar izaicinājumiem. Tieši tāpēc ir vajadzīga laba sadarbība un patiesa uh, un praktiska solidaritāte. Prezidentūra cieši sekoja līdzi solidaritātes principu īstenošanai tieslietu un iekšlietu padomē, kas notika šī mēneša sākumā. Mēs eh, pievērsām uzmanību dažādām darbībām, kas ir paveiktas kopš 2012. gada jūnija. Attiecībā uz imigrāciju ir panākts ievērojams progress, diskutējot par eh, likumdošanu attiecībā uz eh, sezonāliem darbiniekiem, uz iekšējiem uzņēmumu darbinieku nosūtīšanas gadījumiem, uh, un esam tātad strādājuši pie šiem diviem tiesību aktiem. Es vēlētos apsveikt trialogu uzsākšanu vakar pie sezonas darbinieku direktīvas. Protams, ir jāņem vērā tas, ka padomas līmenī iepriekšējās diskusijas bija ļoti sarežģītas. Mēs esam priecīgi, ka visi ir devuši savu konstruktīvo ieguldījumu un tā rezultātā šo tiesību aktu varēs pavisam drīz pabeigt, kas savukārt mūs novedīs pie integrētas Eiropas imigrācijas politikas. No šīs politikas noteikti nedrīkst nodalīt eh, iekļaušanu. Vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji um, sanāksmē, kas tika organizēta pavisam nesen, uz, apgalvoja, ka iekļaušana ir viens no galvenajiem veidiem, kā var nodrošināt ekonomisku ilgspējību, un tieši tāpēc arī e, tā ir ļoti būtiska imigrācijai. Mums, protams, ir jādomā arī par izaicinājumiem, ko um, mums uzstāda nelegālā imigrācija, ir jādomā par cilvēku cieņas neaizskarinību. Eiropas Savienībai noteikti ir jādomā par to, kā rīkoties imigrācijas spiediena gadījumā. Mēs esam īpaši domājuši par cīņu pret cilvēktirdzniecību. Tā arvien paliek ļoti liels izaicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī pašai Eiropas Savienībai. Oktobrī padome pieņēma secinājumus par jaunu Eiropas Savienības stratēģiju, kas vēršas pret cilvēktirdzniecību. Papildus oktobrī Briselē tika organizēta konference, kur mēs runājām par tālāku sadarbību un koordināciju dalībvalstu un Eiropas institūciju starpā. Tāpat arī mēs domājām par integrētas pieejas izveidi Uh, vēršoties pret cilvēku tirdzniecību. Tāpat arī es vēlētos pieminēt otro ziņojumu par rīcības dokumentu īstenošanu un Eiropas Savienības uh, komponenta stiprināšanu vēršoties pret cilvēktirdzniecību. Šis dokuments uh, tika iesniegts padomē pēdējā samita laikā decembrī. Mēs tāpat arī domājām par Eirosu regulu, uh, Vakar ar lieliem panākumiem norisinājās otrais trilogs, un mēs tajā atkārtojām savstarpējo ieinteresētību izveidot uh, Eiropas ārējo robežu uzraudzības sistēmu. Uh, šai sistēmai ir jāsāk darboties 2013. gada 1. oktobrī. Tāpat arī es vēlētos paust padomes apmierinātību par Eiropas parlamentā konstruktīvo attieksmi un, protams, arī komisijas konstruktīvo attieksmi. Tā mums ļāva panākt vienošanos pirmajā lasījumā par eh, tehniskiem grozījumiem Schengenes eh, robežu kodeksā. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība nevar nodrošināt integrētu uh, Mm, Eiropas politiku, ja nebūs mm, dialoga ar svarīgākajām izcelsmes un, un tranzīta valstīm, ja runa par migrantiem. Ņemot vērā šo faktu, prezidentūra ir koncentrējusies uz padomes secinājumu īstenošanu par globālu pieeju imigrācijai un mobilitātei, jo īpaši mēs eh, esam veikuši uh, nozīmīgus pasākumus, lai pabeigtu mobilitātes partnerības nolīgumu ar Maroku un Tunisiju. Dialogs ir uzsākts arī ar Jordāniju. Mēs ceram, ka tas uh, pakāpeniski novedīs pie mobilitātes partnerības uh, nolīguma noslēgšanas. Attiecībā uz Eiropas Savienības sadarbību ar svarīgiem strateģiskiem partneriem Es vēlētos pieminēt Indiju, kur mēs esam noslēguši nolīgumu, lai izveidotu sadarbību, balstoties uz kopēju programmu imigrācijai un mobilitātei. Attiecībā uz Ķīnu tika nolemts uzsākt pastiprinātu dialogu, un tāpat arī mēs nodrošināsim vairāku sadarbības programmu izveidi. Tajā pašā laikā mūsu sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm turpinās, Mēs uh, vienojāmies ar ASV, ka tiks pieņemts atjaunots uh, rīcības plāns attiecībā uz imigrācijas jautājumiem. Tāpat arī attiecībā uz Krieviju ir noslēgts jauns nolīgums mm, uz nākamo divu gadu termiņu. Eiropas Savienībā brīva kustība ir viena no pamatbrīvībām, un Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst pieejamākai saviem pilsoņiem. Šīs princips ir visu mūsu politiku pamatā. Tāpēc mums ir jāinformē pilsoņi par viņu tiesībām. Tieši tāpēc arī sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, mūsu sadarbība ir ļoti cieša, es vēlētos jums par to pateikties. Mums ir izdevies arī pabeigt secinājumus par Eiropas pilsoņu gadu, tas ir 2013. gadu. Es ceru, ka tam būs, um, tam būs ilga ietekme uz to, ka um, Eiropas Savienība kļūs tuvāka saviem pilsoņiem. Tāpat arī mums ir jādomā par finanšu instrumentu pieņemšanu daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Sarunas par šīm regulām izrādījās ļoti sarežģītas. Šis temats bija viens no grūtākajiem dokumentiem mūsu prezidentūras laikā, jo īpaši tāpēc, ka Eiropā vēl ar vienu ir ļoti smaga ekonomiskā situācija. Neskatoties uz to, mēs ar ļoti lielu prieku varam jūs informēt par to, ka mums ir izdevies panākt vispārēju pieeju attiecībā uz horizontālo regulu un uz regulu par iekšējo drošības fondu, robežām un vīzām. Es ceru, ka rīt koreper eh, laikā tiks panākta vienošanās par patvērumu un migrācijas fondu un tāpat arī par regulu par iekšējo drošību sadarbības jomā. Mēs jo īpaši vēlamies runāt par divu priekšlikumu tālāku virzīšanu. Tur ir runa par līdzfinansējuma likmi uh, programmām dalību valstīm. Un ir jāatcerās, ka ekonomiskās krīzes rezultātā valstis ir saņēmušas palīdzību no atbalsta mehānisma. Es vēlētos jo īpaši pateikties parlamentam par izrādīto sadarbības garu, mēģinot panākt, lai šie divi priekšlikumi tiktu pieņemti. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka mūsu prezidentūras laikā esam ar mm, lielu ar lieliem <clears throat> centieniem cent, centušies darboties kā, kā starpnieks sarunās. Mēs vienmēr esam iestājušies par galvenajiem Eiropas Savienības principiem. Um, Eiropai ir jākļūst nozīmīgākai tās pilsoņiem, jo īpaši nodrošinot solidaritāti. Es ceru ka nākamā īrijas prezidentūra turpinās mūsu iesākto darbu. Vēlētos arī teikt, ka visās jomās, pie kurām strādāja prezidentūra, Eiropas parlamenta ieguldījums bija ļoti liels, un tieši tāpēc es vēlētos sirsnīgi pateikties eh, parlamentam par tā darbu. Pēc eh, ministra uzrunas mēs eh, atbildēsim uz jebkādiem jautājumiem vai eh, komentāriem, kas jums varētu būt. Lielas paldies! Thank you, Mr. Mavro. your turn, Mr. Paldies, un tagad vārds Lūkas kungam. Jūs runāsiet par tieslietu jomu. Paldies, priekšsēdētāji! Es no savas puses vēlētos pateikties jums par šo iespēju iepazīstināt ar Kīpras prezidentūras paveikto 2012. gada otrajā pusē. Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, tieslietu un policijas sadarbības jomā Kīpras prezidentūra jau pašā sākumā izvirzīja vairākas eh, prioritātes, eh, proti eh, tikt galā ar noteiktām eh, problēmām, kas ir, pa, kam ir pārobežu raksturs. Un mērķis bija izveidot atklātu un drošu Eiropu, eh, īstenojot iekšējās uh, drošības stratēģiju. Šīs pieejas ietvaros Kīpras prezidentūra jo īpaši uzsvēr to, cik nozīmīgi ir policijas sadarbība un informācijas apmaiņa, jo mērķis e, ir cīnīties pret e, nopietniem pārobežu noziegumiem, kā arī kibernoziegumiem, tā e, skaitā bērnu pornogrāfijas, e, internetā, tātad cīnīties pret e, finanšu noziegumiem un Uh, kontrolēt arī uh, nozakto mākslas priekšmetu uh, tirsniecību. Mēs runājām par četriem pilāriem Eiropas pretterorismu stratēģijā. Tātad runājot par terorismu, padomu pieņēma secinājumu par tā dēvēto soft target aizsardzību. Proti, mēs domājam par to, cik nozīmīgi ir aizsargāt šos mēķus pēc teroristu uzbrukumiem Bulgārijā, un bija mēģis nodrošināt drošību publiskajā telpā visā Eiropā, vienlaiks eh, paturot eh, šos eh, objektus mēģus atklātus sabiedrībai. Padomu pieņēma arī secinājums par gaisa transporta drošību pret terorismu uzbrukumiem. Mēs galveno uzmanību uh, pievērsām tam, lai izvērtētu uh, drošības uh, pasākums uh, gaisa transporta jomā, jo uzskatām, ka šī joma ir ļoti prioritāra. Un visbeidzot, centāmies uh, nodrošināt to, ka tiek aizsargāti visi cilvēki, tā skaitā pasažieri un arī lidostās strādājošie. Par terorismu tika eh, sagatavots ziņojums, kurā mm, mēs runājam arī par to, kā ir paredzēts īstenot padomus secinājums, lai nodrošinātu uh, gan iekšējā, gan ārējā līmenī uh, cīņu pret terorismu. Domājam par to, kā varētu apkarot ekstrēmistu aktivitātes Tālāk runājot par kibernoziegumiem, Kīpras prezidentūra uh, turpināja, uh, centās nodrošināt to, ka centrs, kas cīnās pret kibernoziegumiem, turpina savu darbu un kopējā sanāksmē, uh, ko saka komitejā kopā ar ārējā dienesta pārstāvjiem, oktobrī mēs sagatavojām plānu proti eh, par to, ka nodrošināts šī centra sadarbība ar trešajām valstīm. Mēs sagatavojām horizontālo, mēs atbalstījām horizontālo grupu, kas eh, sniedz atbalstu padomas līmenī un kopīgu pieeju eh, tātad kibernoziegumu jomā. Tā, kas attiecas uz pārobežu noziedzības apkarošanu un Eiropas uh, PNR sistēmas izveidošanu, es vēlētos uzsvērt, ka padome ir pārliecināta, ka ir nepieciešama šāda sistēma. Un tā jo īpaši ir nepieciešama, ja mēs ņemam vērā, ka Eiropas Savienība jau ir panākusi vienošanos ar trešajām valstīm, kas ļauj um, ārvalstu dienestiem piekļūt datiem uh, par Eiropas uh, pasažieriem, kas dodas uz šīm valstīm. Bet mēs līdz šim vēl neesam pilnībā atrisinājuši šo jautājumu Eiropas līmenī. Un mēs varētu vēlētos uzsvērt, ka ja mums nav kopienas pieejas šajā jomā, tad dalībvalstīm būs nacionālās eh, PNR sistēmas jau šobrīd tādas ir vairākās dalībvalstīs. PNR direktīva attiec uz, eh, uz to, kā Mēs izveidojam ietvaru uh, datu apkopošanai un tā, lai dalībvalsts attiecīgi varētu rīkoties. Un padoms uh, sagaida, ka diskusijas par direktīvu uh, um, būs uh, ļoti veiksmīgas. Uh, Tālāk, kas attiecas uz nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu, tad padomu pagaidām vēl nav sagatavojusi dokumentu. Mēs aicinām komisiju pātrināt sarunas un eh, ceram, ka pēc iespējas ātrāk būs pieejams šis dokumentu teksts. Tātad dokuments, kas būtu pieņemams eh, Eiropas eh, parlamentam Tālāk, kas attiecas uz finanšu noziegumiem, Kīpras prezidentūra ir apstiprinājusi galīgo uh, ziņojumu piektajā kārtā par savstarpējo uh, izvērtēšanu attiecībā uz finanšu noziegumiem. Va, dažādās rekomendācijas, kas ir iekļauts ziņojumā, eh, par tām tika runāts padomē oktobrī, un um, Ministri plaši atbalstīja šo dokumentu, un mēs turpināsim strādāt šajā jomā, cenšoties mm, uzlabot likumdošanas ietvaru, eh, lai cīnītos eh, pret finanšu noziegumiem un eh, novērstu tos. Dalībvalstu pārstāvjiem mēs uzsvērām, mm, kas būtu jādara mm, ņemot vērā ziņojums par katru dalību valsti. Mēs galvenokārt koncentrējām savus centienus uz politiskiem aspektiem, kas saistīti ar nopietnu um, starptautisku noziegumu apkarošanu. Prezidentūras sākumā mēs pārskatījām ietekmes ietvaru un pārdomājam iespēju par uh, vairāk spēlētāju platformas izveidošanu un operacionālu eh, darbības plānu izveidošanu, lai ikvienam, lai ik viens labāk apzinātos savu lomu un atbildību un lai šos rīcības plānus varētu īstenot 2013. gadā. Mēs uh, turpinājām uzraudzīt to, kā tiek īstenoti rīcības plāni 2012. gadam. Kopumā uh, rezultāti ir apmierinoši, eh, bet, protams, ka daudz ko ir iespējams uzlabot eh, finansējumu, tāpat arī informācijas sniegšanu nacionālā līmenī un uh, nacionālo koordinātoru iesaistīšanu. Kozak uh, apstiprināja šos te uh, darbības, jeb rīcības plānus 2013. gadam. Un visbeidzot būtu jāpiemina, ka prezidentūra turpināja savus turpināja centienus, kurus uzsākušas iepriekšējās prezidentūras, lai atbalstītu administratīvo alternatīvo pieeju ciņā pret organizēto uh, noziedzību. Šis ir viens no horizontālajiem jautājumiem, un tas ir, eh, tā ir viena no kopīgajām prioritātēm Eiropas Savienībā cīnoties, cīnīties pret organizēto noziedzību. Oktobra sākumā Mēs izveidojām, mē, mēs nu, apstiprinājām mērķus un izveidojām kontaktu punktus turpmākajiem 12 mēnešiem. Ir paredzēts, ka 2013. gadā būs pieejams progresa uh, ziņojums 2013. gada septembrī. Un visbeidzot, eh, kas attiecas uz ceļošanas dokumentiem, tad Kipras prezidentūra ir piedāvājusi sagatavot īpašas vadlīnijas attiecībā uz uh, ceļošanas dokumentu um, krāpniecību, proti, lai varētu redzēt, kādas metodas tiek izmantotas attiecībā uz ceļošanas dokumentiem, lai konstatētu, ka runa ir par viltotiem dokumentiem. Uh, šīs vadlīnijas, šī, šī rokas grāmata varētu palīdzēt tiem, kas veids uh, robežu kontrols pasākums, tas palīdzētu apkarot nelegālo imigrāciju un kopumā arī pārobežu noziedzību. Tālāk, kas attiecas uz informācijas apmaiņu un policijas sadarbības uzlabošanu. Kīpras prezidentūra uzskatot, uzskatot ka saulaicīga piekļuve precīzai un atjaunātai informācijai ir ļoti svarīgs sadarbības elements um, starp Eiropas Savienības iestāžu pārstāvjiem. Mēs pārskatījām akī īstenošanu un rezultāti, ar kuriem tika iepazīstināta padoma, tiks izvērtēti nākamajās sarunās. Proti saistībā ar komisijas paziņojumu par Eiropas informācijas apmaiņas standartu. Tālāk runājot par policijas sadarbību un kultūras mantojumu. Mēs piedāvājām izveidot ekspertu tīklu, kas palīdzētu apkarot tirsni, tirsniecību ar um, kultūras un mākslas priekšmetiem, nelegālu tirsniecību. Kīpras prezidentūra organizēja um, divas uh, policijas sadarbības programmas, kurās piedalījās lielākā daļa dalībvalstu. Pirmās programmas ietvaros eh, mēs centāmies rast procedūru, kā apkarot nelegālu tirsniecību ar automašīnām. Otra programma, eh, kuras nosaukums bija Afrodīti, uh, Mēs eh, mm, centāmies izpētīt to, kāda ir nelegālās cilvēktirsniecības ceļi. Centāmies eh, konstatēt, no kurām valstīm eh, šie cilvēki ierodas un kā viņi iegūst ceļošanas dokumentus. Sagatavojām arī Eiropas labās prakses vadlīnijas, jeb rokas grāmatu. Proti, ko darīt tādos gadījumos, kad uh, uh, tiesiskā sistēma netiek īstenot, kā uh, tam būtu jānotiek. Tālāk, kas attiec uz narkotiku tirzniecības apkarošanu, Kīpras prezidentūra ir pieņēmusi jaunu stratēģiju 2013. līdz 2020. gadam. Mēs uzskatām, ka šī jaunā stratēģija, kas ir līdzsvarota un kas ir sagatavot balstoties uz specifiskiem datiem, ņemot vērā šīs problēmas apmērus, tātad tā ņem vērā narkotiku piedāvājumu un pieprasījumu, un e, tajā mēs cenšamies e, ņemt vērā arī jaunās tendences, jaunās um, tendences, kas saistīts ar narkotiku lietošanu, kā arī uh, jaunos tirgus, un kas attiecas uz diviem likumdošanas priekšlikumiem, lai nostiprinātu Schengens uh, zonu un mehānismu, lai pievienotos Schengens zonai, uh, ir ticis domāts par jaunu mehānismu, uh, kur ietvaros būtu iespējams uh, ārkārtas apstākļu gadījumā atjaunot robežu kontrols Schengens zonā. Citāmies sadarbot ar Eiropas parlamentu, lai vienotos par kopīgu pamatu un atrisinātu atšķirības, uh, kādas ir Eiropas parlamentam un padomēji. Es priecājos par to, ka Eiropas parlaments ir gatavs sadarboties ar mums šajā jomā. Es vēlētos īpaši pateikties arī Lība komitejai un e, abiem referentiem Koelju kungam un Vēbers kundzei par vispārējo pieeju šajās sarunās. Mēs visi e, esam ļoti citīgi strādājuši kopš e, septembra. Un es tik tiešām uzskatu, ka pēc notikušajām sanāksmēm mums ir. E, Um, vienprātību, kas ļauj um, cerēt, ka kopīgu vienošanos par abiem priekšlikumiem um, ir iespējams panākt vēl Kipras prezidentūras laikā. Kas attiecas uz Schengens zonas paplasināšanos, Kīpras prezidentūra cer, ka padome varēs apstiprināt Schengens akī pilnīgu īstenošanu uh, Bulgārijā un Rumānijā saskaņā ar instrukcijām, kuras Eiropa padomu sniedz martā. Mēs esam īstenojuši īpašu centienu šajā jomā, bet, diemžēl, mums jāsaka, ka pēc uh, sarunām ar visām interesētajām pusēm bija skaidrs, ka šo jautājumu nav iespējams uh, iesniegt uh, apstiprināšanai padomē par Schengen zonas paplašināšanos, taču Kīpras prezidentūra ir centusies atvieglot lēmumu pieņemšanu padomē pēc iespējas ātrāk. Tā skaitā arī uh, attiecībā uz tiem pasākumiem, kas varētu veicināt uh, Schengens zonas paplašināšanos saskaņā ar mandātu. Un Kipras prezidentūra sadarbojās ar dalībvalstīm, lai uzlabotu e, Schengens informācijas sistēmas otro paudzi, SIS-2. Pēdējie izmēģinājumi ir tikuši veikti, un pāreja uz jauno sistēmu ir plānota marta beigās nākamajā gadā. Šis priekšlikums tika ies, iesniegts šogad pēc tam, kad eh, tika atklātas zināmas problēmas Somu sistēmā. Līdz ar to nebija iespējams ievērot paredzēto laika grafiku. Bet uh, Tieslietu un iekšlietu padomē decembrī mēs redzējām, ka ir iespējams panākt vienošanos, un mēs varam rīkoties saskaņā ar sākotnējo darbu grafiku, lai pāriet uz uh, sistēmas SIS-2, kā jau teicu, 2013. gada martā. Un kas attiecas uz Schengens akī īstenošanu, vēlos teikt, ka uh, Kīpras prezidentūra pabeidza šīs deviņas misijas, kas bija paredzētas 2012. gada programmā. Un mēs pieņemam arī programmu attiecībā uz 2013. gadu. Tālāk, kas attiecas uz kriminālu tiesībām, tad decembra padomē mēs vienojāmies par direktīvas priekšlikumu par to, kā uzlabot dalībvalstu um, iespējas konfiscēt uh, kriminālu, kriminālas aktivitātēs iesaistītas, uh, iesaistītas priekšmetus, un kā nodrošināt uh, to, ka ir iespējams cīnīties pret um, nelegālu šo priekšmetu tirzniecību un stiprināt dalībvalstu eh, centienu šajā jomā. Svarīgākais elements, eh, svarīgākie elementi šajā pieejā ir sekojoši. Direktīvas ietvars aptver tikai eh, noziegums saistībā ar 83. pantu līgumā par Eiropas Savienību. Tātad uh, eiro noziegums. Un runa ir par nopietniem noziegumiem, kas novad pie um, nelikumīga finansiā, nelikumīgas uh, finans, finanšu peļņas. Proti, uh, šādos gadījumos ir nepieciešams uh, konfiscēt priekšmetus un to darīt tikai strikti noteiktos gadījumos. Tātad uh, citi iestādi, nevis tiesu iestādi, var iesaldēt līdzekļus, un tas ir attiecīgi jāapstiprina tiesu iestādēji. Mēs varam īstenot šos pasākums pirms lēmumu pieņemšanas. Šis, protams, ir ļoti detalizēts aspekts. Mēs vienojāmies par kompromisu dokumentu, izmantojot proporcionalitātes principu un ievērojot tās garantijas, kas ir paredzētas Eiropas cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Savienības cilvēktiesību hartā. Uh, Mēs vēlētos atgādināt, ka komisija un dažas dalībās vēlējās ambiciozākus pasākums, kā piemēram konfiscēšana bez iepriekšēja tiesas sprieduma. Dokuments, eh, par kur mēs vienojāmies, ir minimālais kopsaucējs, par kur mēs varējāmies vienoties, tātad tas ir kompromiss rezultāts, bet, protams, ka dalībvalsts var īstenot pasākums, kas iet tālāk nekā šis priekšlikums. Eh, tālāk, kas attiecas uz cilvēkiem, kur rīcībā ir konfidenciāla informācija, kas tiek izmantot manipulācijām tirgu, mēs centāmies vērsties pret šādas informācijas izmantošanu, eh, paredzot ļoti striktus uh, sodus. Proti, mēs balstījāmies uz eh, iepriekšējo regulējumu administratīvu uh, pārkāpumu gadījumā. Tālāk strādājām arī pie uh, MIFID un citiem dokumentiem. Mēs uh, vienojāmies kar, par kopīgu pieeju, un prezidentūra uzskata, ka kopīgā pieeja, par kur mēs vienojāmies nesenajā Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, ir pienācīgs pamats, lai uzsāktu diskusijas ar Eiropas parlamentu. Uh, Uh, kurā jau ir uh, noticis sākotnējais uh, balsojums 2012. gadā. Mēs sagatavojām direktīvas priekšlikumu par Eiropas Savienības interešu aizsardzību ar krimināltiesību palīdzību, un par to tika ļoti daudz diskutēts. Šajās diskusijās mēs secinājām, ka ir ļoti daudz problēmu, kas būtu jāpapēta sīkāk. Ir runa par Eiropas um, izmeklēšanas uh, pilnvarām, tad uh, darbs jau ir uzsākts. Oktobrī um, notika trialogs. Otrais uh, trialogs, kas arī bija plānots, pēc tam tika likvidēts. Tas nenotika. Eiropas padome ir paskaidrojusi savu viedokli, un, ja ir runa par tiesībām uz advokātu un direktīvu par šo jautājumu, tad padome ir uzsākusi strādāt pie šī jautājuma, ir notikušas konsultācijas ar dalību valstīm, tāpat arī ir notikušas sarunas ar parlamentu, bet vienošanās vēl nav panākta. Uh, Parlamentam ir vajadzīgs vairāk laika, lai tas varētu izteikties par šo tematu. Ir skaidrs, ka līdz šim sasniegtais ir ļoti labs eh, pamats un pavisam drīz iespējams tikt, tiks panākta vienošanās. Ja ir nu par daudzgadu finanšu schēmu tieslietu jomā, tad eh, padome ir eh, uzsākusi darbu pie diviem priekšlikumiem. Viens priekšlikums attiecas uz regulu tieslietu jomā, un uh, otra attiecas uz uh, Eiropas pilsoņu tiesībām. Šeit ir runa par uh, divu tiesību aktu tekstu, un uh, ir jāatrod budžets Eiropas uh, Savienības tiesību aktu izstrādē. Tāpat arī ir jādomā par narkotikām, tad vēl ar vienu notiek sarunas, lai atrastu risinājumu. Mēs ceram, ka līdz gada beigām šis risinājums arī tiks atrasts. Padome un Eiropas parlaments ļoti labi atzinās, ka, ja ir runa par šīm divām regulām, tad šeit vajadzētu noteikti pabeigt darbu. Tāpat arī ir jādomā par Eiropas tiesību tāpas izveidi. Uh, ir jānodrošina pieeja uh, tiesām, tāpat arī ir jānodrošina advokātu izglītošana un uh, cita uh, tiesu personāla izglītošana. Ir jānodrošina un jāizstrādā vajadzīgais ietvars, lai varētu pilsoņiem izmantot tiesības, ko tām piešķir Eiropas Savienības pilsonība. Ir jāvēršas pret eh, rasismu un ksenofobiju, ir jānodrošina dzimumu līdzvērtība un arī ir jādomā par bērnu tiesību aizsardzību. Tie ir svarīgākie punkti. Eiropas eh, parlaments ir izrādījis eh, ļoti labu sadarbības garu, un tieši tāpēc arī mm, trialogs varēja uzsākties 27. novembrī. Ja runa par šiem diviem priekšlikumiem, tad Divi trilogi jau ir pabeigti, un ir jāsaka, ka tajos patiešām ir panāktas daudzas svarīgas vienošanās. Ja runa par Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tad es vēlētos norādīt uz to, ka šis eh, temats bija iekļauts eh, padomes eh, decembra darba kārtībā. Sarunas atkal ir atsāktas, ir paredzētas vēl divas sarunu kārtas, kuras tiks organizētas 2013. gadā. Kīpras prezidentūra strādāja divās paralēlās jomās. Mēs strādājām padomas pamatiesību darba grupā, kas ir ļoti specializēta grupa, kas gatavojas sanāksmēm Strasbūrā, un uh, tās var dot arī savu ieguldījumu tālākā Eiropas Savienības attīstībai. Tāpat arī mēs ļoti intensīvi strādājām pie vairākiem konkrētiem elementiem Eiropas eh, turpmākajos iekšējos noteikumos. Tas ir jāsagatavo, lai Eiropas Savienība varētu pievienoties eh, Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai. Mēs esam vedoši sarunas divpusējā līmenī. 19. un 20. decembrī ir paredzētas tālākas sanāksmes, kur mēs runāsim tieši par šiem tematiem. Ja runa par eh, regulām, tad mēs, protams, esam eh, strādājuši pie vairākiem pāntiem, esam darījuši to ļoti detalizēti, tagad esam nonākuši līdz piektajam pāntām. Uh, ir jās, jā, jādomā arī par administratīvajiem izdevumiem, par dažādām aizsardzības klauzulām un personas datu aizsardzību. Tāpat arī deli, deliģēšanas akti ir būtisks temats. E, pie tā strādāja um, vairākas sanāksmes un arī um, padomas darba grupas. Mēs priecāmies par to, ka ļoti daudzi temati tagad ir atrisināti. Tāpat arī mēs esam veduši sarunas uh, par citiem jautājumiem, bet diemžēl vēl neesam nonākuši pie lēmumiem. Ja ir runa par deleģēšanas aktiem, tad dalībvalstis ir vienojušās, ka šo aktu skaits ir jāsamazina. Komisija sākumā ieteica ļoti drastisku samazinājumu, taču tas nebija iespējams. Uh, pirms eh, pirmā lasījuma un pēc eh, dažādu alternatīvu risinājumu apspriešanas. Ja ir runa par administratīvajiem izdevumiem, tad eh, dalībvalstis piekrita, ka mazie un vidējie uzņēmumi neobligāti ir kritērijs, lai varētu nodrošināt atbrīvojumu no pienākumiem, kas ir noteikti regulā. Ir jādomā par risku, kādu uzņem šis uzņēmums, un tikai tad, izvērtējot šo risku, var pieņemt lēmumu par izņēmumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Mēs ceram, ka pēc eh, pirmā lasījuma dalībvalstīm būs eh, skaidrāka izpratne par elastīguma līmeni, ko var piemērot. Tāpat arī iekšlietu un tieslietu padome 7. un 8. decembrī pieņēma vairākus lēmumus attiecībās pilnvarām. Ja ir runa par deleģēšanas un īstenošanas aktu izmantošanu un dažādiem alternatīviem risinājumiem, tad šie lēmumi tiks pieņemti pēc tam, kad mēs būsim beiguši darbu pie uh, regulas projekta. Ja runa par administratīvo slogu, tad eh, padomē devusi pilnvaras attiecīgajai grupai strādāt pie konkrētiem priekšlikumiem, tā skaitā pie regulas eh, projekta, kur būs runa par atbrīvojumu noteikšanu balstoties uz risku. Tāpat arī ir jādomā par eh, elastīgumu valsts sektora attiecīgajās dalībvalstīs, un šeit lēmumi arī tiks pieņemti pēc projekta teksta izskatīšanas. Prezidentūra ir skatījusi šo tekstu pāntu pa pāntam un ir vēl, vēl paredzētas jaunas tikšanās. Balstoties uz Lisabonas līgumu, m, mm, personas datu aizsardzība ir jāīsteno līdzīgā veidā, tieši tāpat kā tas tika darīts arī attiecībā uz citiem Eiropas Savienības pīlāriem. Uh, Priekšsēdētājs eh, pārtrauc runātā un saka, ka ir paredzētas arī sarunas ar deputātiem, un varbūt jūs varētu izdarīt īsu kopsavilkumu, lai mēs varam uzsākt debates. Jā, beigās gribēju runāt par daudzgadu schēmu, organizējot eh, Eiropas Savienības pamattiesības. Prezidentūra vēlētos pateikties Liebe komitejai par tās konstruktīvo nostāju un vēlmi panākt konstruktīvu risinājumu, balstoties uz jauno daudzgadu programmu pamatiesību organizācijai. Prezidentūra cenšas nodrošināt uh, vajadzīgo darbu, uh, lai 2013. Um, gadā šī aģentūra varētu turpināt uh, darboties, balstoties uz pašreizējo programmu. Šīs risinājums nav ideāls, bet uh, tas ir vienīgais reālais veids, kā nodrošināt, lai aģentūras darbs varētu turpināties. Noslēgumā es vēlētos uh, pateikties Lībe komitejas priekšsēdētājiem un deputātiem. Es vēlētos paust savu prieku par mūsu izcilo sadarbību iepriekšējā pusgada laikā. Mēs esam centušies panākt mūsu kopējo mērķi, proti stiprināt eh, tieslietu, iekšlietu un brīvības tāpu. Ministrus, Mar... Paldies godātajiem ministru, ministriem. Paldies par prezentāciju. Paldies arī par to, ka atzīstat arī Libas komitejas un kolēģu gatavību sadarboties ar uh, ar um, prezidentūru. Un tagad uh, arī daži diskusija jautājumi. Tad, nu, kuri kolēģi vēlas izteikties? Romero Lopes kundze vēlas izteikties. Jūs gribat izteikties? Pirmā lūdzu, Romero kundze. Gracias, presidente. No pensé que me iba a dar la palabra. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nedu, eh, kungs, es nedomāju, ka jūs dosiet man vārdu uzreiz, bet, nu, uh, tā kā vārds man ir dots, tad jautājums, jā, ministriem ļoti interesanti eh, prezentācijas. Vispirms vērsīšos eh, pie um, ministres par eh, patvērumu man būs jautājums. Diemžēl mūsu viedoklis atšķīras, runājot par kopīgo patvērumu sistēmu. Var jums norādīt uz to, ka uh, šīs sadarbības vairs nebūs, par kur jūs tagad runājat, jo Dublinas sistēma ir ļoti sarežģīta sistēma. Un eh, tas uh, nerisina turpmākās problēmas. Arī Eurodag direktīvas priekšlikums, ko vakardien apstiprinājām, mēs uh, Eh, patvērumu meklētājs esam pārvērtuši vēl par eh, vājākiem, eh, vājāku sabiedrības grupu, jo ir tagad tāda represīvais aspekts šajā tiesību aktā. Ir daudz aspekti, kas vēl ir jāizdiskutē, un šīs patvērumu pakotni tiešām nevaram teikt, ka tas ir ievērojams solis uz priekšu, jo tur ir daudz vēl neatrisināti jautājumi. Runājot par imigrācijas politiku. Uh, Es varētu arī teikt to pašu šai sakarā, bet es gribētu, ja jūs, lai jūs atbildētu uz to, kas ir darīts mobilitātes jomā ar Tunisiju un Maroku, un kur mēs varam arī rast informāciju par nolīgumiem, ko jūs minējāt, tad, kas ir noslēgti ar Indiju, Krieviju. Visi šie nolīgumi, kur jūs sakat, kas ir tagad noslēgti, un tālāk satiec uz tieslietu un iekšlietu ministra kungu. Es ar lielu uzmanību jūs uh, klausījos, bet gal beigās jūs nerunājāt pār direktīvu par datu aizsardzību. Jūs taču zināt, ka tas ir viens no fundamentālākajiem jautājumiem, uh, par kuru esam daudz cīnījušies, lai visbeidzot mēs varētu skatīt šo jautājumu tajā pat laikā, kad mēs skatām arī regulu. Diemžēl neizskanēja neviens vārds par šo direktīvu. Kā jūs zināt, šī direktīva. Uh, ir tas ietvers, kurā mēs arī noteiksim datu aizsardzību. Kā arī fizisko personu aizsardzību, tad vairāk nekā fizisko personu aizsardzību jāteic, ka šeit drīzāk ir runa par datu aizsardzības trūkumu, jo runa ir par tādu ārkārtas situāciju. Uh, kurās eh, tad vajadzēs iejaukties dalību valstīm, lai varētu nodrošināt labāk policijas un uh, tiesību sargājušo iestāžu sadarbību. Jautājums, kādēļ šī direktīva tiek bloķēta, kādēļ nenotiek darbs uz priekšu un kādēļ nevaram progresēt darbā pie tās. Un tas taču ir pamāts diskusijām par daudz citām direktīvām, par priekšlikumiem, kas arī vēl netiek risināt, kur nepieciešams debats, piemēram, arī šī vienošanās par uh, pasažieru datu reģistru. Es arī vēlētos uzdot jautājumu par to, ko jūs sacījāt par procesu garantiju, par piekļūt tiesvedībai. Es gribētu zināt, vai šajā garantijas pakotnē tiek paredzēta arī bezmaksas juridiskā palīdzība. Kā jūs zināt, arī par to mēs pašlaik diskutējam. Mēs runājam arī par Eiropas komisijas iestāšanos cilvēku tiesību konvencijā, un kā jūs zināt, bezmaksas juridiskā palīdzība ir tiesības. Ļoti svarīgas tiesības. Un tas, par ko mēs šeit runājam, Mēs neprogresēsim šajā bezmaksas juridiskajā uh, palīdzības jomā, taču šajā garantija pakotnē garantijas būs tikai tiem, uh, kuriem ir nepieciešamais uh, finansējums, finanšu līdzekļi, bet tā jau mēs nevaram rīkoties, ja mēs vēlamies iestāties pār pamatiesībām. Un lai šīs pamatiesības tiešām būtu realitāte, mēs varētu arī stiprināt pilsonības tiesības, lai varētu cīnīties pret rasismu ksenofobu ksenofobiju. Lūk, šie ir punkti, kur, diemžēl, liels progress nav panākts. Un visbeidzot, man arī vēl ir jautājumi, bet eh, jūs izteicāties ļoti ilgi. Es eh, nevēlos varbūt liekt citiem izteikties, taču vēl viens jautājums. Šis afrika programma pāri imigrantu iekļa, iebraukšanu, par viņu maršrutu un tam līdzīgi. Vai jūs varētu arī izteikties nedaudz vairāk par šo programmu, par imigrantu ieceļošanas programmu? Pa, ko par to ir lēmusi padome? Kādēļ Šajā jomā nav pieņemta arī pasākuma attiecībā arī uz izcelsmes valstīm, no kurienes atbrauc šī imigranti un kādas ir tātad attiecības ar, ar šīm izcelsmes valstīm. Nikolau Kungs, lūdzu. Lielas paldies! Es vēlētos pateikties Kipras prezidentūrai par uh, ļoti konservatīvu ieguldījumu jautājumiem, kurus arī mēs skatījām mūsu komitejā pēdējā semestra laikā. Es zinu, ka šis bija ļoti grūts periods gan Kiprai, gan arī Eiropai kopumā. Uh, un arī ļoti svarīgs periods jautājumiem, kurus mēs skatām mūsu komitejā. Šengens jautājumu patvērumu pakotne un daudz punktu, kurus arī jūs minējāt savā uzrunā. Šajos sarežģītajos apstākļos man liekas, ka Kipras prezidentūrai izdevās sniegt savu konstruktīvo ieguldījumu, lai veicinātu šo jautājumu risināšanu. Vienā semestrī, protams, nevar uh, noslēgt visus uh, šos failus, bet Bieži vien līdz pat vēlai naktī prezidentūras uh, pārstāvi arī uh, uh, diskutēja ar mums un ar komisiju visā šajā perioda laikā par spīti problēmām. Kipras prezidentūra bija mums blakus, un tas ir kas tāds, kas ir īpaši jāuzsver maza valsts, kas ļoti nopietni sniedz savu ieguldījumu šajā periodā prezidentūras laikā, lai varētu progresēt pie daudziem jautājumiem. Es zinu, ka šodien ir uh, ļoti grūti tagad eh, izvērtējumā iedziļināties visās eh, detaļās. Lopes skundze jau uzdev daudz jautājumus. Es gribētu no savas puses jautāt par Eiropas Savienības sadarbību trešajām valstīm. Iepriekšējā periodā bija ārā pavasars, tagad ir notikums Sīrijā. Mēs zinām, ka, lai e, mēs varētu vienoties par efektīvu patvērumu politiku, imigrācijas politiku, ar uh, sloga pārdēlu solidaritāti, nepieciešamais priekšnosacījums ir labas sadarbība trešajām valstīm, lai varētu uh, Uh, viņi uh, saņemt atpakaļ, uzņemt atpakaļ savus pilsoņus, un lai viņi arī mums palīdzētu novērst uh, uh imigrācijas plūdus šī semestra laikā. Vai jums ir iespējas, ka mēs esam progresējuši, te runāja tikai par Turcijas, runāja par trešajām valstīm kopumā? Un arī runājot par visām problēmām attiecīgajā reģionā, tuvākajā nākotnē būs arī pozitīva uh, attīstības sadarbība trešajām valstīm, un es no sirds jums pateicos. Es ceru, un, ka arī nākamā īru prezidentūra valsts, kur arī ir problēmas, kā mēs varēsim uh, turpināt darbu, bazoties uz jūsu pozitīviem uh, sasniegtiem rezultātiem. Lielas paldies! Jūtefilītis, kungs, lūdzu. Liels paldies! Es arī vēlētos no savas puses pateikties abiem Kipras republikas ministriem par uh, Kipras prezidentūrās uh, laikā paveikto darbu un tā prezentāciju. Mēs redzam, ka daudzās jomās ir veikts progress. Panākts arī vienots pieejas, kaut arī kā kreiso grupas pārstāvi mēs nepiekrītam gala uh, nostājai, kādu pieņēma Eiropas parlaments, un esam arī balsojuši pret dažām pieejām risinājumiem, taču tas, protams, nesamazina abu ministru paveikto lielo darbu. Solidaritāte, finanšu instrumenti ir kas tāds, kas man ļoti aktuāls. Finanšu instrumenti ir ļoti svarīgi, lai atrisinātu šos izaicinājumus. Visam nesen, kā Lībe komiteja, mēs apciemojām Grieķiju. Uh, Mēs redzējām, ka tur ir panākt ļoti svarīgs progress, jo e, tika izmantoties šie finanšu instrumenti. Es gribētu uzdot jautājumu Mavru kundzei, kas minēja vairākus fondus, e, patvērumu un imigrācijas fondu. Mums garantēt apliecināt, ka tiks paredzēti arī adekvāti fondi pietiekams finansējums šiem fondiem, lai tie varētu funkcionēt. Es zinu, ka finanšu situācija ir ļoti sarežģīta, taču daudzas valstis sagaida finanšu palīdzību, lai atrasinātu problēmas, ar kurām nāk šīm valstīm saskarties. Kā piemēram uh, uzņemšanas centru izveidu un tam līdzīgi. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Vēl divas rokas pacēlušās. Morais kungs, lūdzu, pirmais. Liels paldies! Ja es jau norādīju tā kautrīgi, ka es vēlējos izteikties. Es arī vēlētos pateikties Kipras prezidentūrai eh, par jūsu paveikto darbu. Paldies sociāldemokrātu vārdām. Mēs arī uzklausījām iepriekšējā prezidentūra prezentācijas un ātri sapratām, ka sešu mēnešu prezidentūras uh, laikā ir grūti uzņemties atbildību par pilnīgi visu. Arī tieslietu, iekšlietu jomā ļoti grūti uzņemties atbildību prezidentūrā par visiem varbūt šķēršļiem, kādi šajā jomā ir un jūs varat vienkārši īstenot to programmu, kāda ir jums paredzēta. Tas ir pašsaprotam, un arī mēs jau zinām šo situāciju, tādēļ paldies par jūsu paveikto darbu. Protams, ka ir vēl arī mūsu grupai galvenās prioritātes, un tās saskan arī ar citu grupu prioritātēm. Arī man kolēģi Remero kundze jau uh, uh, minēja divas no šīm prioritātēm, kas arī ir aktuāls mūsu grupai. Nu, es varbūt atkārtošos, bet tas ir tā vērts. Datu aizsardzības direktīva, kas tiks prezentēta komitejā 10. Ja janvārī. Un tad jautājums arī Luka kungam. Mēs esam satraukti par to, ka esam redzējušas uh, bāžas, ne tikai uh, bloķēšanas čēršļus, bet arī par uh, bāžas par to, kā tiek skatīta šī direktīva, ka ir izslēgts valsts sektors, piemēram, un ka arī tiek pilnībā uh, grozīt šī uh, direktīvas un regulas uh, darbības joma. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, kā jūs uh, redzāt, uh, kā darbosies uh, šī programma arī tālāk īrijas prezidentūras laikā. Uh, jo mm, nu, mums šis jautājums ir ļoti aktuāls un tā ir absolūti liela prioritāte, kad arī būs īrijas prezidentūrai. Un Un otrs jautājums, ko arī minēja kolēģis, patvērumu procedūras direktīvu, kā arī tā tiks strādāt, un tagad arī Eurodak, kas vakar tika apstiprināts parlamentā. Ir zināmas cerības, bet ir arī satraukums par to, kādā virzienā šī pakotne tiek attīstīta. Jo, kāds ir jūsu viedoklis, tātad kā tālāk notiks darbs pie šī faila? Un visbeidzot, jūs arī runājāt par uh, pēc Lisabonas imigrācijas pakotni un sezonāliem darbiem arī bija trialogs vakardien, es saprotu, ka tā nav prioritāte prezidentūrai vai jebkam citam, tātad šie sezonālie eh, darbinieki, bet ja Eiropas Savienība, bet tas ir ļoti aktuāls jautājums, gan imigrācija, eh, legāla un nelegāla, kas ar to saistīta, un, manuprāt, padome mēģina ļoti mm, dažādi to visu nobloķēt. Jautājums, kā jūs redzat, kā var attīstīties darbs pie šī jautājuma? Arī trialogs vakardien bija ļoti veiksmīgs. Kīpras prezidentu tiešām uh, sniedz sev ieguldījumu, lai varētu turpināt darbu pie šī faila, bet kāds ir jūsu viedoklis, kā tad izskatīsies šo tiesību aktu nākotne? Paldies, un tagad papadu pulkundze. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī jāvēlējos izteikties. Paldies par doto vārdu. No savas puses vēlētos uh, norādīt uz to, ka Kipras prezidentūra tiešām strādāja ļoti smagi, lai sasniegtu savus mērķus. Galvenais mērķis bija labāka Eiropa. No abu ministru prezidentūras. No abu ministru prezentācijas tātad viņi uzsvēra arī šos sociālo politiku, cilvēku tirzniecību un tam līdzīgi, un arī esam priecīgi redzēt, ka ir arī padomas secinājuma projekts par šo. Arī pirmajā trialogā Dānijas prezidentūrā darbs tika uzsākts, un tagad šis cikls noslēdzas Kipras prezidentūrā. Uh, tad, nu, 13. gadā mēs tad arī varēsim redzēt, kāda ir labuma no Eiropas pilsonības. Esmu satraukt par to, ka darbā pie šī jautājuma mēs runājam par vienu miljonu budžetu. Tas ir ļoti maz, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Ko padomu par to domā? kā mēs varēsim ar tik mazu budžetu informēt pilsoņus par Eiropas pilsonību. Kiprā bija laba sanāksme par ģimenes jautājumiem, un mums ir arī Eiropa par vardarbību ģimenē un Vardarbība pret sievietēm ir ļoti aktuāls jautājums, un arī mums ir rokas grāmata, kas ir ļoti uh, liederīga. Mums arī jaunā stratēģija narkotikām 2013, 2020, jo ir nepieciešami ļoti daudz pasākumi. Jautājums man ir ļoti vispārīgs. Es redzu, ka darbā pie daudziem jautājumiem Kipra tiešām sniedz ļoti lielu ieguldījumu, jo Kipra republika uh, pasaules šā galdiņā ir mazs spēlētājs, un gandrīz visi jautājumi tiek atrisināti. Jautājums, kāds bija jūs galvenās problēmas? Vai ja tās bija dažādi lielo valstu attieksmes padomēji un mēģināja aizsargāt savas nacionālās intereses, gribētu, lai tas izskanētu skaidri, kādi bija konkrēti šķēršļi padomē. Daudzi jautājumi tātad. Uh, kurus vajadzētu risināt, tad varbūt arī beigās netika atrisināti. Nu, ko jautājumu vairs nav. Tagad vēršamies atkal pie ministriem. Varbūt tagad, kā jūs vēlties, eh, Mavrūkūns lūdzu. Eh, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις eh, παρατηρήσεις. Λέλος Παλδίες par jūsu izteiktajām piezīmēm, komentāriem un jautājumiem. Vēl spaldies arī par uh, laipniem vārdiem, ko man mums veltījāt. Vispirms par uh, Lopes kundzes teikto par kopējo patvērumu sistēmu. Protams, Dublinas sistēma ir komplicēta. Uh, Jā, arī attiecībā uz Eirodak ir paustas bāžas no dalībvalstu puses, bet arī no Eiropas parlamenta deputātu puses ir dzirdēti e, dažādi negatīvi komentāri. Jau vairākus gadus strādājam pie šiem jautājumiem. Mm, pirms daudziem gadiem uzsākām darbu pie patvērums sistēmas, un jau tad neviens neticēja, ka tas būs vienkārši. Uh, Mums nācās rast kompromisus, vajadzēja mēģināt uh, vienoties par kopējiem elementiem, kaut gan bija ļoti daudz viedokļu atšķirību. Mūsu viedoklis mazliet atšķirās jautājumā par to, vai mēs esam panākuši progresu. Uh, Es uzskatu, ka mēs esam panākuši zināmu progresu. Ir panākta vienošanās par Dublinas regulu, arī par direktīvu par uzņemšanas noteikumiem. Tāpat arī uh, direktīva par procedūru, manuprāt, ir jau pavisam tuvu uh, noslēgumam. Ja runa par Eirodak, tad es uzskatu, ka mēs varētu nodrošināt lielāku līdzsvaru. No vienas puses ir jāaizsargā cilvēki, un no otras puses, protams, ir jādomā par dalībvalstu interesēm. Ir jācīnās arī pret eh, patvērumu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Ja mēs paskatāmies uz pašreizējo Eiropas patvērumu sistēmu pēc sarunām, uh, tad eh, es uzskatu, ka mēs eh, visi varam skaidri teikt, ka esam panākuši lielāku aizsardzības līmenī tiem, kuriem šāda aizsardzība ir patiešām vajadzīga. Es domāju, ka uzlabošanās ir panākta. Tieši par to arī runa. Es, eh, protams, piekrītu tam, ka mm, sistēmai ir jābūt labākai, ideālākai, uh, taču jebkurā gadījumā var teikt, ka tagad aizsardzības līmenis ir augstāks. Esam nodrošinājuši arī koordinētu pieeju pieteikumu iesniegšanai un patvēruma piešķiršanai. Un mūsu viedoklis par aizsardzības pamatiem arī ir vienāds. Protams, nevar nodrošināt pilnīgu vienlīdzību. Ir jāatcerās, ka sistēma ir novedusi arī pie ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, bet es domāju, ka mēs esam tomēr panākuši zinām progresu. Protams, neviens nav panācis to, ko tas vēlējās, bet eh, jūs noteikti ļoti labi apzināties, ka noslēgumā mēs esam panākoši vienošanos, kur, protams, visiem nācās piekāpties zināmiem kompromisiem. Jā, protams, jūs minējāt, ka it kā mēs esam tuvu noslēgumam, bet, protams, vēl īstas vienošanās nav panāktas. Jāsaka, ka esam sev uzstādījuši ļoti ambiciozus mērķus, un sistēma ir ļoti sarežģīta. Māmstrēms kundze pirms desmit dienām atbildēs tādu pašu jautājumu, un tad viņa teica, ka, ja jūs man būtu jautājuši pirms gada vai pirms sešiem mēnešiem, vai mēs to izdarīsim līdz 2017. gada beigām, tad viņa teica, ka tad viņi atbildētu, ka tas ir pilnīgi izslēgts. Taču ir jāatcerās, ka pēdējo mēnešu laikā esam strādājuši ļoti smagi. Esam, protams, ņēmuši vērā dalību valstu intereses un arī bāžas. Ir jāatcerās, kāda pašlaik ir ekonomiskā situācija. Taču esam arī ņēmuši vērā kopējās Eiropas vērtības, kuras Eiropa vēlējās aizsargāt ar šo kopējo sistēmu. Es domāju, ka mums ir izdevies šeit pārvarēt lielu plaisu. Tagad eh, mēs esam jau pavisam tuvu noslēgumam. Es vēlētos arī atbildēt Morāesi kungam. Uh, kādā virzienā tad iet uh, Eiropas patvēruma sistēma. Man viņam ir jāsaka sekojošais. Es domāju, ka šī dinamika, kas uh, tagad ir panākta, ir jāsaglabā. Mēs nedrīkstētu pieļaut, ka tā samazinās. Nedrīkstētu būt tā, ka ekonomiskās grūtības mūs uh, kavētu sasniegt mērķi, nodrošināt eh, labāku aizsardzības sistēmu. Esmu pārliecināta, ka īrijas prezidentūra pārņems mūsu darbu un centīsies strādāt, eh, cenšoties sasniegt tādus pašus mērķus. Jebkurā gadījumā mēs esam pavisam tuvu šīs sistēmas eh, galīgajai pabeigšanai. Kas attiecas uz Lopeses kundzes eh, teikto par eh, nolīgumiem, tad eh, vēlētos komentēt, ka dialogs ar izcelsmes valstīm un migrantu tranzīta valstīm ir ļoti nozīmīgs politiskā ziņā. Ar Indiju esam jau panākuši vienošanos, ka mums būs kopīga darba kārtība par mobilitātes un migrācijas jautājumiem. Mēs arī uzskatām, ka šī vienošanās ir izdevusies. Šī vienošanās, protams, ir tāda priekšzīmīga, tas ir tāds kā mm, pionieris, jo uh, Te ir runa par ļoti lielu valsti. Pirmo reizi Eiropas Savienība pieņem lēmumu par to, ka šī sadarbības programma ar trešo valsti tiek noslēgta kā ar strateģisku Eiropas Savienības partneri. Tas ir, um, protams, sākotnējais nolīgums, galīgie teksti vēl tiks izstrādāti. Ja runa par Krieviju, tad uh, Vismaz eh, turpmākos divus gadus mēs strādāsim pēc eh, oficiāla dokumenta, eh, kuru padome ir paudusi savu nostāju. Attiecībā uz partnerības un mobilitātes nolīgumiem ar Maroku un Tunisiju, tad sarunas jau ir noslēguma posmā. Mēs balstāmies uz to, ka darba grupa pavisam drīz nāks klajā ar galīgo teksta variantu. Papa Nikolao kundze, es domāju, ka līdz ar to esmu atbildējusi arī uz jūsu jautājumiem. Es jums minēju, ka esam uzsākuši kontaktus arī ar citām valstīm, piemēram, ar Jordāniju un Ķīnu. Mums ir arī dialogs starp Eiropas Savienību un Latīņamerikas valstīm, Karību reģionu valstīm, Āziju, Turcija. Turcija aizņēma ļoti daudz padomas laikā. esam veidojuši sarunas arī par um, Eiropas Savienības un šīs valsts īpašajām attiecībām. Esam runājuši arī par nākotnes perspektīvām. Esam runājuši arī par īpašas sistēmas izveidi. Tātad te ir runa par uh, specializētu vīzu piešķiršanas programmu. Esam, protams, saskārušies arī ar grūtībām, konstatējot, ka ļoti daudz nelegālo migrantu, kas eh, izmanto šo valsti kā tranzīta valsti, tad nokļūst no šīs valsts Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc arī padome centīsies strādāt pie šiem jautājumiem, lai rezultāti būtu labāki. Attiecībā uz šo valsti, protams, ir jādomā, kā risināt šo problēmu. Tā mums ir ļoti būtiska valsts. Protams, mēs cenšamies eh, arī regulēt nelegālo migrāciju. Tāpat arī ir jādomā par legālo migrāciju. Morais kungs pieminēja sezonas darbinieku direktīvu. Es eh, varētu jums teikt, ka mēs eh, prezidentūras laikā esam ļoti daudz strādājuši pie divām direktīvām, kas eh, attiecas uz legālo migrāciju. Es eh, priecājos arī par to, ka ar jūsu sadarbību mums ir izdevies norganizēt ļoti labus eh, trialogus. Protams, eh, situācija vēl likās ļoti sarežģīta vēl tikai pirms mēneša, bet es domāju, ka pašlaik atrodamies ļoti labā situācijā un sirsnīgs jums par to paldies. Bez tam migrācijas temats ir tāds kā mīkla visiem iesaistītajiem. Mēs eh, visi cenšamies ielikt kādu gabaliņu šajā puzlī, cerot, ka beidzot eh, aina izveidosies skaidra. Protams, mēs nevaram izdarīt visu uzreiz vienlaicīgi. Tagad par fondiem. Triana Filīdis eh, runāja par to. Man ir liels prieks, ka mums ir izdevies to panākt. Ministrs kundze tiek aicināta izteikties īsāk, lai Lukas kungs arī varētu izteikties. Varbūt jūs varētu izdarīt kopsavilkumu. Labi, es eh, atsākšos vēl tikai uz fondiem. Tātad, runājot par šo iekšējās drošības fondu un horizontālo regulu. Tā ir vienošanās par uh, nopietnām programmām, kuras ir saņēmušas atbalstu no atbalsta mehānismu. Mums ir jāsaprot arī, ka galīgi rezultāti šajā jomā būs atkarīgi no vispārējā kopējā rezultāta, kāds būs šim te uh, daudzgadu finanšu plānam. Paldies, un tagad vārds Lūkas kungam. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos izteikties pavisam īsi. Es vēlētos atbildēt Lopes kundzei sakot, ka jā, viņai taisnība. Cenšoties eh, saīsināt savu sākotnēju uzrunu, es nerunāju eh, par eh, šiem aspektiem, proti saskaņā ar Lisabonas līgumu datu aizsardzības jautājumu ir jārisina saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, tāpēc prezidentūra vēlējās vairāk laika atvēlēt vispārējiem noregulējumam. Un šīs regulas pamatprincipiem ir uh, par tiem ir jāpanāk vienošanās, pirms tie tiek iekļauti specifiskākā direktīvā. Regulā un direktīvā mums bija arī rakstiskie komentāri, kurus iesniegušas eh, dalībās par dažādajiem pantiem, un mēs sagatavojām otro dokumentu projektu, kas tiks nodots tālāk īrijas prezidentūrai, kas attiecīgi izskatīs šo priekšlikumu tālāk. Mēs to iekļāvām progresa ziņojumā, kur uh, eh, attiecīgi pieņēmām Tieslietu un iekšlietu ministrs padomē decembrī. Tālāk, kas attiecas uz uh, personas datu aizsardzību. Decembra padomē mēs eh, pieņēmām progresa ziņojumu, un, kā jau mēs uh, teicām, tā bija prioritāte, un attiecīgi šo jautājumu skatījām kā pakotni, un šī iemesla dēļ mēs iesniedzām ministriem vienoto progresa ziņojumu, kurā tika iekļauti abi likumdošanas teksti. Kā dalībvalsts, ko dalībvalsts domā par šiem te uh, dokumentu priekšlikumiem? Jāsaka, ka šobrīd vēl nav notikušas pietiekam padziļināts diskusijas, lai varētu izdarīt secinājums. Dažas dalībvalsts satrauc, uh, dažas tīri politiskas izvēles, kuras ir izraudzījusies Eiropas Savienība. Bet es vēlētos uzsvērt, ka Padomē nav bijusi runa par to, ka šī direktīva varētu tikt atsaukta un diskusijas pārtrauktas. Mēs esam pietiekam daudz laika veltījuši šīs diskusijām par šo direktīvu tehniskajā līmenī un esam paredzējuši par to eh, diskutēt arī rīt, tā piemēram, eh, rīt un parīt ir paredzēts šāds diskusijas. Ir sākušās diskusijas par pirmajiem pantiem, šobrīd noslēgts no uh, diskusijas no 4. līdz 9. pantam. Dalībās ir atsaukušās uz prezidentūras aicinājumu iesniegt savus komentārus, un es domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Komentāros jau izskanējis arī viedoklis par regulas priekšlikumu, un tas, protams, atvieglos debatas un pātrinās tās. Tālāk, kas attiecas uz Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, kā jau es teicu iepriekš, diskusijas sākās, tās ir sākušās. Un mums ir bijuši jau trīs sarunu raundi starp Eiropas Savienību un Eiropas padomas dalībvalstīm. Kas attiecas uz procedurālajām tiesībām un juridiskās palīdzības jautājumiem, mēs gaidām komisijas eh, direktīvas priekšlikumu. Lopeskons pieminēja programmu Afrodīte. Šīs programmas rezultāti tikti iesniegt attiecīgajai darba grupai, kas nodarbojas ar policijas sadarbību, un jāsaka, komentāri bija lieliski. Uh, Mēs varam no, nosūtīt detalizētāku informāciju e, jums pavisam drīz. Un visbeidzot, es vēlētos pateikties priekšsēdētāju Eiropas parlamentam un jo īpaši Lība komitejai un referentiem par lielisko sadarbības gaisotni, kādā mēs strādājam. Pie e, tieslietu un iekšlietu jautājumiem. Liels paldies! Liels paldies e, Mavro kundzei un Lukas kungam! Paldies par jūsu centieniem. Un paldies, ka informējāt uh, mūs ar Kipras prezidentūras darba rezultātiem. Paldies, ka ieradāties uz mūsu sanāksmi un kaut kā atbildējāt pavisam ātri um, uz visiem jautājumiem, kurus izteica deputāti un komentāriem.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 So, now, we got point number 17, the report from the Commission. Jā, 17. 17. punkts. Septītais ziņojums par vīzas prasības spēkā uzturēšanu, ko pārkāpjo sastarpējības principu veic atsevišķi trešās valstis. Mēs uh, sveicam komisijas pārstāvis, kas mums iepazīstinās ar šo septīto ziņojumu, un sāksim diskusijas, dodot vārdu Dekoisterkungam. Thank you, Mr. Chairman. Um, it's a pleasure to be here to... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks būt šeit, lai jūs iepazīstinātu ar komisijas septīto ziņojumu, kas ir ticis pieņemts novembrī Eh, Sastarpējības jautājums ir eh, divreiz jūsu šās dienas eh, darba kārtībā. Vispirms attiecībā uz septīto ziņojumu par vīzas prasības spēkā uzturēšanu un šo pēcpusdienu, kā grozījums regulā 539 par vīzām. Tātad arī šis jautājums bija paredzēts diskusijās un iespējams, ka vienošanās tiks panākt pavisam drīz. Septītais ziņojums, uh, to jāpazīste, jāiepazīstina līdz 30. jūnijam šogad, bet komisija atlika šo iepazīstināšanu līdz gada beigām, lai iegūtu uh, pienācīgu pārskatu. Uh, par pašreizējo situāciju, un šobrīd mēs ceram, ka jaunais savstarpības princips tiks pieņemts attiecībā uz atsevišķām trešām valstīm, kur tas vēl nav bijis spēkā. Es domāju, ka visas uh, institūcijas piekritīs tam, ka savstarpējības uh, mehānisms ir jāpadara efektīvāks. Vai tas nozīmē, ka līdzinējā sistēma nedarbojas pietiekami, vai tā nav bijusi efektīva? Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir jūsu izējas, jeb atsaucas punkts. Ir viens gadījums, kur trešā valsts ir iesniegusi no jauna vīzas prasības attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalsti, proti runa ir par Čehiju un Kanādu. Tātad šis te uh, gadījums uh, par nesaustarpējību joprojām ir spēkā. Ja mēs paraugamies uz <clears throat> vīzas prasību atja ieviešanu no jauna, tad tas, protams, ir trūkums. Bet ja mēs paraugamies uz to, ka, uh, kāda bija situācija, kad jaunā sistēma sāka darboties, tad es domāju, ka mēs varam skaidri paziņot, ka tā ir bijusi efektīva, jo tā ir atrisinājusi uh, virkni svarīgu uh, problēmu. Tātad, kad šis mehānisms sāka darboties 2005. un 2006 gadā, tad uh, runa bija par simts um, šīs te savstarpības uh, principa um, trūkuma gadījumiem, bet šobrīd šis skaits ir ievērojami samazinājies. Šo pēcpusdienu mēs runāsim par to, kā šo mehānismu varētu padarīt efektīvāku, bet šobrīd es vēlētos jūs pavisam īsi iepazīstināt par to, kas ir noticis kopš pagājušā komisijas ziņojuma 2010. gada novembrī. Pirmais veiksmīgais aspekts, ko var pieminēt, ir attiecības ar Brazīliju. Šā gada oktobrī stājās spēkās savstarpējās vīzu atcelšanas e, režīms parastie, parastās pasas turētājiem. Tātad līdz ar to tika atrasinātas problēmas četrām dalībvalstīm Kipra, e, Igaunija, Latvija un Malta. Tātad šis gadījums ir atrisināts, tas ir noslēgts. Tālāk uh, attiecības ar Japānu. Uh, tikai attiecībā uz Rumānijas pilsoņiem tiek pieprasītas vīzas uh, pirms trim gadiem, un pateicoties visiem centieniem, kas tikuši veikti, Japāna ir atcēlus vīzu režīmu Rumānijas pilsoņiem, un mēs esam uh, Tas ir pagaidu lēmums, un mēs esam sazinājušies ar Japānas varas iestādēm, lai vai nu tās vai nu pagarinātu šo pagaidu vīzu atcelšanu, vai attiecīgi pilnībā atceltu vīzu režīmu. Vēl viens progress uh, ir panākts attiecībās ar Bruneju. dalībvalsts jau tagad, dalībvalsts pilsoņi jau tagad varēja eh, doties uz eh, šo valsti līdz pat 90 dienām, eh, bet Schengens asociācijas valsts pilsoņu gadījumā runa bija par 30-40 dienām. Šobrīd Brunai ir apstiprinājusi, ka tā atcels uh, prasību par vīzām arī attiecībā uz uh, šo valstu pilsoņiem, tātad pagarinot šo termiņu līdz pat 90 dienām. Tātad vienīgais, kas vēl ir jādara, ir nodrošināt, lai arī Lihtensteina un tās pilsoņi varētu baudīt šādu pašu priekšrocību līdz pat 90 dienām. Es nezinu, cik daudz būs uh, eh, Lihtensteinas pilsoņi, kas mm, vēlēsies doties uz Brunei, bet katrā ziņā mums vēl ir jāatrisina šis jautājums. Tātad tas vēl ir tikai tāds pagaidu uh, trūkums, kas ir savstarpības principā. Un visbeidzot ir divi svarīgi jautājumi, kas joprojām ir uz sarunu galda un kas attiecas uz Kanādu un ASV. ASV joprojām pieprasa vīzas no e, četru čet, dalībvalstu pilsoņiem un Kanādu no triju dalībvalstu pilsoņiem. Un, protams, ka e, visos kontaktos ar ASV varas iestāžu pārstāvjiem komisija uzsver, e, ka ir nepieciešama pilnīga savstarpība un ir jāpanāk prasība par vīzu, par vīzām, tad šīs prasības par vīzām atcelšanu attiecībā uz minēto valstu pilsoņiem. Tātad ir um, prasība par vīzām, tāpat ir arī esta sistēma. Personām, kurām nav nepieciešama vīza, ir jāiesniedz pieteikums elektroniskajā sistēmā esta, lai saņemtu atļauju ceļojumam ieceļošanai. Un komisija ir uh, veikusi pētījumu, vai uh, esta nevarētu tikt uzskatīt par uh, tādu kā slēpto vīzu Bet komisija Ālaša ir apgalvojusi, tā, ka šis pētījums tiks uh, ar, izvērst tajā brīdī, kad būs konkrēts ESTA uh, noteikums, galīgais noteikums, bet tas joprojām nav spēkā. Kas mums varētu dot cerību par to, ka attiecībā uz šīm eh, četrām dalībvalstīm vīzu režīms varētu tikt atcelts? Proti, ir vairāk likuma eh, priekšlikumi, kas tiek izskatīti ASV kongresā, kas vēlas atvieglot piekļuvas uh, mehānismus, tātad personām, kas vēlas um, izmantot bezvīzu režīmu. Ir svarīgi uzsvērt arī, ka Obama atbalsta šos likumprojektus un šis varbūt ir viens no punktiem, kāpēc Obama ir ticis atvieglot, eh, atkārtot ievēlēts amatā. Uh, bet nu, katrā ziņā viņš atbalsta mm, to, ka mm, bezvīzu režīms varētu tikt eh, ieviests attiecībā uz atlikušajām dalībvalstīm. Un ASV vispār ir vērojama tendence veicināt turismu un vīzu režīmu atvieglošana eh, arī tam var kalpot, veicinot ekonomisko izaugsmi. Tālāk ir divu ceļu pieeja. Tātad ASV, piemēram, trešās, trešajā valstī ir jāizdod biometriskās pases. Un jūs zināt, ka mums ir Eiropas Savienības likumdošana, kas uzliek par pienākumu dalībvalstīm izdot šādas biometriskās pasas, un īstenojot šo noregulējumu, tiek izpildītas prasības attiecībā uz bezvīzu režīmu. Tātad, attiecībā uz šo divu ceļu pieeju, būs uh, saprašanas memorands eh, starp ASV un Eiropas Savienību. Līdz ar to ASV uzskatīs, ka ar šīm biometriskajām pasēm tiek izpildīts um, prasības. Un tā būtu uh, eh, viena, vien, viens ceļš, viena pieeja, un otrs ceļš, jeb otra pieeja ir sadarbība pret terorismu jomā. Te dalībvalsts noslēdz divpusējos līgums ar ASV. Tas ir eh, vēl viens no priekšnoteikumiem, kas eh, ļauj eh, dalībvalstīm vai nu turpināt dalību bezvīzu režīmu programmā vai arī saņemt šo priekšrocību. Un saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs esam sagatavojuši īpašu pielikumu, kurā detalizēti tiek analizēti šie aspekti, un mēs uzskatām, ka šī divu ceļu pieeja pēc Lisabonas līguma eh, stāšanās spēkā joprojām ir spēkā un var darboties, bet mēs raugamies arī uz to, vai divpusējie nolīgumi, kas ir noslēgts starp dalībvalstiem un ASV, vai tie ir saskaņā ar Eiropas likumdošanu. Pašreizējie pilāri instrumenti attiecībā uz uh, likumvaras nodrošināšanu un apmaiņu attiecībā ar informāciju eh, cīnoties pret terorismu. Mēs esam secinājuši, ka te ir zināms problēmas, kas ir saistīts ar datu aizsardzību, ja mēs paraugamies uz eh, pašreizējo uh, pamatlēmumu. Es aicinātu jūs visus uzmanīgi iepazīties ar komisijas uh, ziņojumu šajā jautājumā. Tas ir rūpīgi sagatavots. Uh, Mēs neapgalvojam, ka dalībvalsts ar divpusējiem nolīgumiem pārkāpj Eiropas Savienības likumdošanu šajā jautājumā. Bet ir zināms bažas, jo šie līgumi bieži vien nav pilnīgi skaidri attiecībā uz dažiem punktiem, kā piemēram, eh, kas attiec uz šo datu izmantošanas mērķiem. Uh, Bet var teikt, ka uh, jau šobrīd mēs domājam, kā atrisināt šīs problēmas pavisam konkrēti. Uh, diskusijas par tā dēvēto uh, umbrella agreement, jeb vispārējo vienošanos, kas varētu nodrošināt uh, attiecīgi aiz, principā aizsardzību. Vēl viens punkts attiecībā uz ASV. Likumdošanā ir. Uh, noteikumi attiecībā uz gadījumiem, kad vīzi tiek atteikta, vai arī, eh, kad persona ir pārtērējusi laiku, kas, ir, kas tā ir atļauts, uzturēšanās laiku valstī. Ir iespējas iekšlietu uh, iestāžu pārstāvjiem attiecīgi mainījušies noteikums, ja lidostās būs labāks mehānisms, kas ļaus kontrolēt to, vai cilvēks ir pārtērējis vīzā atvēlēto laiku. Jo tas, piemēram, ļautu Polijai pievienoties bezvīzu uh, režīmam. runa ir par 10% slieksni. Tālāk pēdējais punkts Kanāda. Kanāda un Čehija. Tas bija viens no gadījumiem, kas parlamentam šķiet jau pagājušajā gadā lika nākt klajā ar paziņojumiem, ka mums tik tiešām ir jāpadara efektīvāku savstarpības mehānismu. ziņas par to, kas noticis pēdējo divu gadu laikā, jūs eh, ļoti detalizēti varat izlasīt arī šajā komisijas ziņojumā. Teiksim pavisam skaidri, ka pirms diviem gadiem eh, bija vienošanās par pasākumiem, kas jāīsteno, eh, kas ļautu Kanādai uh, atcelt šo vīzu režīmu pirms stājās spēkā jaunie noteikumi attiecībā uz patvērumu meklētājiem, bet tas tā nenotika, tāpēc, ka palielinājās patvērumu meklētāju skaits Kanādā, kas izmantoja šo ļoti devīgo sistēmu, jo īpaši, kas attiecas uz uh, pabalstiem patvērumu meklētājiem. Var informēt, ka uh, pirms divām vai trim dienām, 15. decembrī, stājās spēkā jauna likumdošana attiecībā uz patvērumu meklētājiem, kas ievērojami samazinās patvērumu eh, meklētājiem, meklētāju pieteikumu izskatīšanas termiņš tiek ievērojami samazināts un uh, attiecībā uz tām valstīm, kas tiek uzskatīts par tādām kā drošajām valstīm. Tātad valsts, kuras Kanādas varas iestādes ir izraudzījušās kā drošās valstis. Tas varētu novest pie pātrinātas uh, procedūras, proti līdz 45 dienām. Līdz šim procedūra aizņem 600 dienas. Tātad tas varētu būt um, kā stimuls un tik līdz šā uh, jaunā likumdošana būs radījusi savu efektu. Kanāda varētu atcelt prasības par vīzām attiecībā uz Čehijas pilsoņiem un tālāk arī attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem, ja pārējās prasības tiks izpildītas. Tātad šobrīd mēs uh, sagaidām, ka šī jaunā likumdošana uh, sāks dot rezultātus, un tad raudzīsimies arī, kas notiks tālāk ar vīzu režīmu. Taču Kanāda aicina arī uz sadarbību Eiropas Savienību un tās dalībvalsts, kā šis Čehijas un Kanādas gadījums. Un, protams, ka ir uh, pieteikumi patvēr, no patvērām meklētāju puses arī no citām valstīm. Tie ir tā dēvētie push and pull faktori. Un tie ir jārisina ar jaunās eh, patvērumu meklētāju likumdošanas palīdzību, bet ir arī, zinām, tehniskā sadarbības forma Eiropas Savienībā, proti, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņu atpakaļ no, nosūtīšanu, vai arī par to, ka ir pienācīgi jāinformē Eiropas Savienības pilsoņi par izmaiņām eh, patvērumu meklētāju likumdošanā bet komisija vienmēr ir uzsvērusi, ka šāda veida sadarbības formām nevajadzētu būt kā jaunam priekšnoteikumam, lai panāktu bezvīzu režīmu ar Kanādu. Paldies! Okay, thank you, Mr. Kois. Liels paldies! Un tagad daži punkti pirms uh, koordinators sanāksmes. Varbūt, ka mēs vajadzētu tagad diskutēt Pirmā roka jau pacelsies, Lavaro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Diskusijas par atgriezenisku mehānismu, mm, par pie vīzām ir uh, diezgan sarežģītas. Tās sasaistās arī ar uh, citām diskusijām. Mm, šķiet, ka tagad šis temats ir kļuvis par centrālo, vispār runājot par vīzēm. Uh, Atcerēsimies, ka uh, Eiropas Savienībā ir 27 dalība valstis, bet, ja runa par nolīkumiem ar tre, trešajām valstīm, tad visas 27 valstis netiek pārstāvētas. Pirms gada gan padome, gan komisija ar, uh, saskārās ar diezgan lieliem šķēršļiem, bet uh, beigās tomēr nonāca pie labiem rezultātiem. Atcerēsimies, ka 27 Dalībvalstis nedrīkst eh, tikt sadalītas pirmās un otrās šķiras valstīs no trešo valstu skatu punkta. Tieši tāpēc arī vajadzētu Eiropas Savienībai rūpēties par to, lai visas valstis ir līdzvērtīgas, lai nav tā, ka viena valsts ir vērtīgāka par otru. Tas pats attiecas arī uz trešo valstu pilsoņu uh, ielēšanu Eiropas Savienībā. Uh, Protams, pastāv ārējās tirdzniecības intereses, kas eh, mazliet atšķiras un, protams, iespaido šīs diskusijas, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit eh, runāt par vērtībām. Nevi, nevajadzētu vērtības eh, nonivelēt un uzskatīt tās par ārējās tirdzniecības diskusiju tematu. Protams, mums ir jādomā par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar ASV un arī Kanādu. Un vēl kāds temats, ko es vēlējos pieminēt un kas iespējams nav centrālais punkts vīzu jautājumā. Mums ir jādomā par to, eh, cik nopietni mēs uztveram eh, komisijas eh, teikto. Protams, es nedomāju, ka mums jau tagad vajadzētu sākt bažīties attiecībā uz privāto datu aizsardzību. Bieži vien trešās valstis, zinoties vairākas savienības dalību valstis, no austrumiem tiek eh, piespiestas eh, parakstīt dažādus nolīgumus no trešo valstu puses. Komisija šķiet eh, šos faktus nemaz neapstrīd. Nedrīkstētu būt tā, ka šādas dalību valstis, balstoties uz to, ka Eiropas Savienības dalību valstis nereaģē kopīgi, tiek piespiestas eh, kļūt par tādu kā tiesiskās pretestības upuri. Un mums ir jādomā par eh, to, ka bieži vien šīs valstis ļoti vēlas izpildīt eh, vīzu atgriezeniskuma principa prasības. Diemžēl priekšlikums, kas tika izvirzīts, tika noraidīts, diemžēl ar vienas balss pārsvaru. Um, tikai vien, vienas valsts nevēlēšanos piekrist šim priekšlikumam, jo šeit ir vajadzīga vienprātība. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt atbalstu dažādiem pasākumiem, kas tiek gatavoti. Mm, Parlaments ar eh, komisiju cenšas sadarboties, lai rastu izēju no šīs situācijas un lai padomē tiktu rasts vajadzīgais vairākums. Un mm, cerams arī, ka šī atgriezeniskuma iespējas tiks beidzot noliktas eh, kā centrālais prioritārais punkts. Cerams, ka nākamajā gadā mēs varēsim to panākt. Es domāju, ka mēs esam jau uz pareizā ceļa, lai vienotos ar komisiju, un tad cerams arī padome mums pievienosies. Paldies! Paldies, Esjukungs! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc. Mm, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vispirms Vēlos pateikties komisijai par šī ziņojuma prezentāciju. Šis ir septītais šāda veida ziņojums. Es gribētu norādīt uz to, ka šajā ziņojumā ir tāds apkopojums, uh, Mm, tiek prezentēta situācija, bet, diemžēl, tur nav konkrētu pasākumu, kādus uh, varētu pieņemt uh, Eiropas Savienība, lai varētu atrisināt šo visu apusējības jautājumu. Protams, tā nav komisijas kļūda, mm, nu, tāda ir likumdošana Eiropā. Un šajā likumdošanā netiek paredzēta konkrēta pasākuma, kādā veidā Eiropas uh, Savienība var izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, kas pārkāp šo apusējības uh, principu. Un uh, tagad mums ir. Mēs izmantojam diplomātiskas sarunas, lai rastu diplomātiskus risinājumus, bet, nu, acīm redzot, tas nedarbojas. Es esmu arī eh, par eh, tādu nostāju, kāda aizstāja arī Elvaro kungs par jauno apusējības mehānismu, mehānismus, par kur ir panākt vienošanās. Un es ar padomu un parlamentu es ceru, ka ja šīs mehānismas tiks pieņemts pavisam drīz, tad uh, mums būs daudz efektīvāks un pārliecinošāks uh, mehānisms, un trešajām valstīm tad arī būs pienākums paredzēt šo apusējību visām dalību valstīm. Man ir trīs uh, jautājumi komisijai. Pirmkārt, runājot par attiecībām ar Kanādu. Pēc debatēm uh, pēc kontaktiem, kādas bija, komi, kāda bija komisija ar Kanādu, vai ir pat tiek paredzēts konkrēts darba grāfiks, lai atrisinātu šo problēmu, vai kādu konkrētu datumu. Es, es pats esmu devies uz Kanādu un arī tīkos ar imigrācijas ministri. Mēs saņēmām skaistu solījumus, bet, diemžēl, kalendārs netika mm, precizēts, konkretizēts par attiecībām ar ASV savukārt. Es domāju, ka šeit tiešām ir problēma. jo šis lower state kritērijs nevar tikt izpildīts tādēļ, ka uh, iebraukšanas, izbraukšanas sistēma Amerikā vienkārši nedarbojas. Līdz ar to mēs īsti nevarēsim zināt. Kad, cik gara tad ir šī uzturēšanās, un kad tas pārkārt legalitāti, Es īsti nesapratu savukārt par to, kad būs situācija par 12. gada 30. decembra, kad ar, arī noslēgsies nolīgums ar Rumāniju. Es nezinu, vai šis nolīgums tiks atjaunināts, es saprotu, ka notiek sarunas, bet es nezinu, vai šis nolīgums tiks pārgarināts vai ne. Metjo kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos uh, sveikt un uzteikt. Uh, rezultātu sarunās ar Japānu, Brazīliju un Bruneju. Tad arī ir īpašā situācija ar Kanādu un ASV. Nesam pārsteigti, jo tās valstis, kuras nevēlas īpaši progresēt eh, darbā pie šīs vīzas politikas, un tas ir ļoti žēl. Komisija runāja par ziņojumu par ESTA. Es gribētu zināt, kad jūs varētu ziņot par šo ESTA procedūru. Un otrs jautājums Komisija arī runāja par push and pull pasākumiem par Kanādu, vai komisija varētu pastāstīt ko vairāk, vai Kanāda lūdz mums paturēt šeit patvērumu meklētājus, vai um, labās sadarbības vārdā, man liekas, tas ir ļoti dīvaini, bet gribētu dzirdēt tomēr komisijas skaidrojumu par šo. Paldies. Un tagad mums vēl ir daži punkti, kas ir jāizskata. 17. punkts, kur arī komisijas ziņojums par Ukrainas nolīgumu un nolīgums ar Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par vīzām pie abiem punktiem arī uzstāsies komisija, dekoistarkunga prezentācija, tad varbūt tagad jūs varētu arī atbildēt uz šiem jautājumiem, un tad turpiniet, skatiet nākamos punktus. Vienreiz kungs ir ziņojotājs uh, par Ukrainu, un tad varbūt viņš arī vēlēsies izteikties uh, pēc jūsu prezentācijas un diskusijām. Lūdzu, Kostarkungs. Well, thank you, Mr. Chairman. Of course. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, šī pirmā prezentācija, pirmā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu 2013. gadā mēs turpināsim uh, diskutēt par šo ziņojumu un konkrēts jautājums. Kā šeit izskanē, mēs esam pilnībā gatavi turpināt šo viedokļu apmaiņu. Tagad runājot par jautājumiem, kas izskanēja. Pirmkārt, pār uh, šo. Uh, sadarbību, likumdošanas sadarbību, vai Eiropas Savienībai ir nepieciešams nolīgums uh, ar ASV un nereikināties ar dalību valstīm, kas rīkos divpusēji. Toreiz tas bija ļoti grūti. Jo tad bija kompetenci jautājums, tur nebija Eiropas Savienības ārējā kompetence. Pašlaik pilāru struktūra ir atcelta, visi šie jautājumi tagad uh, iekļaujas normālajā ārlietu kompetences sistēmā, bet tikmēr dalībvalsts jau bija noslēguši divpusējos nolīgumus. Un ja tajā brīdī mēs teiktu, ka mēs aizstāsim visus šos divpusējos nolīgumus ar ES-ASV nolīgumu, tad mums ir jāpresa mandāts Tā šajā ļoti jūtīgajā jautājumā. Tad mums būtu jāuzsāk iespējams ļoti garas sarunas ar ASV un tad ratifikācija un tam līdzīgi. Tas būtu arī aizbildinājums ASV. Um, novēlot arī jaunu dalību valstu iesaistīšanu šajā vīzas atcelšanas programmā. Pat, ja jums nepatīk divpusējie nolīgumi šajā jomā, tomēr ir arī eh, vēsturisks konteksts, kas to visu paskaidro kā arī iemesli, kas izried no efektivitātes, jo liela daļa dalību valstu jau bija noslēgušas tāds divpusējos nolīgums. Tālāk, mm, Kanādā ASV iespējamais darba grāfiks ASV. Daudz kas būs atkarīgs no iespējas iespējamā jaunā vīzas atcelšanas likumdošanas pieņemšanas. Mums tad jāraugās, kā tas viss attīstās kongresā, kā savukārt ar Kanādu, kā es teicu. Mēs uzskatām, ka stājoties spēkā jaunām patvērumu likumdošanai, tad vajadzētu samazināties patvērumu meklētāju skaitam. Tas ļaus arī Kanādai lemt par, uh, vi, lemt par vīzu atcelšanu vismaz Čehijas pilsoņiem, iespējams arī Rumāņu un Bulgāru pilsoņiem. Šeit mēs neparedzam termiņus, mēs vienkārši skatīsim, kāda būs šīs likumdošanas ietekme. Un tad nepārtraukt, protams, mēs arī esam uh, saziņā ar kanādiešu iestādēm, lai varētu sekot notikuma attīstībai par Japānu. Tā vēl nav pieņēmusi lēmumu pagarināt pagaidus vīzu atcelšanu Rumāņu pilsoņiem pagājušajā gadā. Šis lēmums tika pieņemts 28. decembrī. Mēs uzstājām, lai viņi rīkotos ātrāk, bet tagad viņi noslēdz savu lēmumu projektu. Bet, protams, mēs joprojām esam saziņā ar viņiem lai nezaudētu šo progresa rītumu par pēdējo jautājumu par ESTA ziņojumu. Skaidrs ir tas, ka mēs izvērtēsim ESTA sistēmu, vai tā ir ekvivalenta vīzas procedūrē vai nē, tad, kad tiks pieņemts gala noteikums. Gala noteikums varētu ieviest lielas izmaiņas, eh, salīdzinot ar esošo situāciju. ASV ESTA Tad mēs gribam nogaidīt. Pēdējais jautājums par push and pull faktoriem. Man domāt, ka tas ir skaidrs, ka ļoti dāsnā patvēruma sistēma ar garām procedūrām, ar, ga ar uh, augstiem piešķīrumiem piesaistīs cilvēkus, kas uh, kuriem patiesībā nav vajadzīga šī startautiskā aizsardzība, un tas kļūst par ļoti lielu slogu Kanādai. No otras puses, ir arī dalību valstu pilsoņi, kuri dzīvo nabadzībā, kas ir daļa no minoritātēm, kuriem nav vienmēr paredzēta labāka attieksme, kas var arī leģitīmi pieprasīt pēc patvērumu citā valstī, piemēram, Kanādā. Dažos gadījumos uh, šī aizsardzība arī ir piešķirta, tādēļ arī Kanāda lūdz strādāt pie šiem push faktoriem attiecīgajās dalību valstīs. Uh, lai redzētu, vai tāda vai citāda sadarbības forma, piemēram, es arī minēju pareizā uh, informācija, kas ir jāizdala par jauno patvērumu likumdošanu Kanādā. Viņi lūdz pēc šādas uh, sadarbības, un es domāju, ka ir šie push and pull faktori, Eiropas Savienība un komisijai jāizrāda arī atvērtība šādā sadarbībā, bet atkārtošos neradīt jaunus nosacījumus vīzu prasību atcelšanai atlikušajām dalību valstīm. Un tad priekšsēdētāji jūs atļauju. Es tagad vērsīšos pie nākamajiem diviem punktiem. Es vēlētos skatīt kopā atjaunoto vīzas atvieglošanas nolīgumu ar Ukrainu un nolīgums ar Moldovu. Skatīšu vienā reizē. Protams, kā tie faili ir atšķirīgi un tie arī attiecīgi ir jāskata atsevišķi, bet ir arī daudz līdzīgu punktu starp šiem abiem failiem. Atgādināšu vispirms, kā vīzas atvieglošanas nolīgums ar Ukrainu un Moldovu uh, ir spēkā kopš 8. Uh, gada 1. janvāra. Komisija ir veikusi izvērtējumu par to, kā darbojas šie vīzu atvieglošanas no līgumi 2009. gadā. Un tur arī bija uzrādīts grūtības un arī interpretācijas problēmas. Tas jau bija ļoti labs pamats lai varētu norādīt nu, uz to, ka ir nepieciešams pārskatīt uh, šos nolīgumus, pievērš arī jūsu uzmanībai, ka bija arī ziņojumi par šiem visu atvieglošanas uh, nolīgumiem, tā skaitā arī tiem, kas noslēgt ar Balkānu valstīm, bet nu, tie īsti šeit neiekļaujas, jo šīs piecas valstis saņēma vīzu sacelšanu. Tad ir nolīgums arī ar Krievijas federāciju. Uh, komisija ir arī saņēmusi mandātu vēlreiz arī uh, diskutēt par uh, vīzu atvieglošanas nolīgumu ar Krieviju, bet uh, šīs uh, sarunas vēl nav noslēgtas. Pašlaik mēs runājam tikai par šiem atjauninātiem vīzas atvieglošanas nolīgumiem ar Ukrainu un Moldovu. Tad pat cik cilvēkiem mēs šeit vispār runājam? Pagājušajā gadā Ukrainā bija viens miljons um, 142 pieteikumi vīzai un Moldovā um, 54 tūkstoši. Mēs uh, skatām šos nolīgumus, ņemot vērā, kā tie darbojas. Uh, kāds ir minēts komisijas izvērtējuma ziņojumā. Jūs noteikti arī atceraties, ka šie, par šiem nolīgumiem bija sarunas 2006. un 2007. gadā, ilgi pirms tika pieņemts vīzes kodeks, kur tika pilnībā pārskatītas uh, eh, harmonizētās Schengenas vīzes procedūras nosacījumi. Līdz ar to bija arī nepieciešamība piemērot esošos vīzas atvieglošanas nolīgumus jaunajai Eiropas Savienības likumdošanai. Tad, nu, es varbūt šeit iekavās arī minēšu, ka pretēji nolīgumam ar Krieviju, nolīgumu ar Ukrainu un Moldovu nav uh, apusēji. Mūsu pilsoņi var bez vīzes doties uz Ukrainu un Moldovu. Tādēļ arī pārskatot nolīgums mums bija jāņem vērā eh, vēlmes, eh, kuras pauda treš, eh, attiecīgās trešās valstis. Es domāju, ka kopumā vīzas atvieglošanas nolīgumi darbojas labi. Piemēram, Ukrainā vīzas atteikšanas rādītājs ir 3,3%, Moldovā ir tas nedaudz lielāks, bet viens no svarīgākajiem atvieglojumiem, kas tiek paredzēti minēti esošajā nolīgumā, ir te, mm, dažu visu pieteicēju kategorijām izsniegt uh, vairāk uh, iebraukšanas uh, vīzes. Ukrainā tas ir 35% no vīzām, kas tiek uh, izdotas, tātad vairāk režu iebraukšanas, un Moldovā tie 23%. Mēs redzam, ka nolīguma darbojas labi, protams, kā. Ka ir nepieciešams uzlabot šo darbību, jāpaplašina arī šo nolīgumu aptvērums darbības joma. Teksts, kāds ir jūsu rīcībā, paredz izmaiņas vairākos aspektos. Jūs noteikti atcerieties, ka viena no pirmajām atvieglošanām šajos nolīgumos bija atvieglot, pavadu, paredzēt mazāk pavadošos dokumentus. Ukraina arī šeit piemēro dažas, pievieno dažas kategorijas, dažas kategorijas paplašina Moldovas gadījumā. Dažas esošās kategorijas tika paplašinātas, piemēram, ģimenes apciemošanai. Atvieglojums paredzēts ne tikai Ukrainas pilsoņiem, kas ap, ciemo savus ģimenes locekļus Eiropas Savienībā, Tas uh, attiec arī uz Ukrainas pilsoņiem, kas ierodas uh, arī apraudzīt Eiropas Savienības pilsoņus un viņu ģimenes. Tāds bija trūkums esošajā nolīgumā. Tad vēl svarīgi arī tas, ka nosacījumi par vairāk uh, iebraukšanu uh, vīzām nosacījumi ir daudz uh, precizētāki. Abos nolīgumos vairākām grupām jānosaka, ka šāda uh, vīza ir jāizdod, kas būtu derīga vismaz līdz pieciem gadiem. Ko tas nozīmē? Ja es varu apliecināt, ka konsulāti bieži vien ļoti patvaļīgi arī noteica šādu vīzu derīguma termiņu. Un nemaz nav tik daudz tādu vairāk iebraukšanas vīzu, kas būtu derīgas piecus gadus jaunajā nosacījumā. Princips ir tāds, ka attiecīgajām kategorijām uh, vairāk iebraukšanas vīzas derīguma termiņam ir jābūt pieciem gadiem, izņemot tādos gadījumos, kas ir specificēti, precizēti pašā nolīgumā. Ukrainas gadījumā Arī šī ārkārtas eh, nodevas sistēma ir pārskatīta. No, šādu nodevu var paredzēt, ja pieteicējs eh, dzīvo ļoti tālu no konsulāta un viņa eh, gadījums ir jāskata ļoti ātri un viņš nevar gaidīt ierastās desmit dienas, kā tas tiek paredzēts nolīgumā. Šāds nosacījums savukārt nav Moldovas nolīgumā. Tālāk par um, vīzas um, nodavām. To atcelšanu paredzēts uh, papildus kategorijas ar Ukrainu, kur nav šāds nodevs, mazāk ar Moldovu, jo viņiem bija jau garāk to kategoriju saraksts, kas arī tātad, uh, jau varēs uh, izmantot šo vīzas atcelšanu kopš paša nolīguma sākuma. Tad ir nosacījumi arī par šo outsourcing. Uh, par šo pakalpojumu nodošanu Tātad šīs uh, nodošana pakalpojumu skatīšana citiem uzņēmējiem deleģēšana. Tātad tas eh, viss arī par nodevām tiek precizēts, paredzot arī tātad šos deleģēšanas nosacījumus. Un tad pēdējais jautājums, pēdējais jautājums, kas varbūt ir pievilcīgākais. Tātad eh, vīza atcelšana eh, dienestu pasturētājiem, mm, diplomātiskam pasturētājiem. Ukrainas un Moldovas gadījumā. Un es domāju, ka tā ir arī normāla notikuma attīstība, kā arī vīzas atcelšanas aptvērums tiek paplašināts un dalība valstis arī ir atbalstījuši šādu jaunu vīzu atcelšanu arī dienestu pasturētājiem vai arī ar nosacījumu, ka tās būs biometriskās dienesta pases. Un tad te jāsaka, ka Ukrainā dienesta pases nav vēl biometriskas, Moldovā gan tas tās tādas ir. Bet, nu, te ir Ukrainas gadījumā paredzēta arī deklarācija, ka gadījumā, ja uh, š, uh, šī vīza atcelšana tiks ļauprātīgi izmantota, vai būs arī problēmas uh, sabiedriskajā kārtībā, tad varam uz laiku atcelt uh, šādu noteikumu piemērošanu. Moldovas gadījumā esam iekļāvuši tādu pašu tekstu, bet bija arī tur vēstules apmaiņas ar komisiju dalībvalstīm un Moldovas iestādēm. Pašlaik komisija ir prezentējusi uh, lēmumus, lai uh, varētu parakstīt abas nolīgumus. Bija arī negatīvi komentāri par vīzu atcelšanu dienestu pasu turētājiem Ukrainas gadījumā par to, ka tā nav laba doma, ņemot vērā uh, attiecības ar Ukrainu par uh, tiesisko valstu un tam līdzīgi. Taču komisija ļoti skaidri pateikusi, uh, arī Libe komitejā un arī AFET komitejā, kur bija arī šis punkts darba kārtībā, kā paredzot jaunas kategorijas, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvjus, specifiskus atļaujas, atvieglojums arī jauniešiem, ka tā nav dāvana valdībai, ka šis nolīgums ir dāvana Ukrainas iedzīvotājiem. Tas, ka ir šī vīzas uh, atcelšana dienesta pāsis turētājiem, tam nevajadzētu būt ie, par iemeslu bloķēt ratifikāciju. Lūk, priekšsēdētāja kungs, tas ir arī pārskats par galvenajiem uh, elementiem, par uh, vīzas uh, atvieglošanas nolīgumiem ar Ukrainu un Moldovu. Attiecīgi tie ir parakstīti 23. jūlijā un 27. jūnijā. Jūs arī zinat, ka ar šīm abām valstīm vīzas liberalizācijas dialogs arī pašlaik notiek. Šīs um, atjaunētie nolīgumi jāskata arī kā uh, nākamais solis uh, mūsu tālākam mērķim. Thank you, Mr. De Koister. Lielas paldies, Dekoister kungs. Esam uzklausījuši šo kopsavilkumu par ziņojumu, Un dosim tagad vārdu referentam, kurš ir atbildīgs par Ukrainas failu. Morais kungs, lūdzu. Paldies priekšādētā. Es zinu, ka laika nav atlicis daudz, tāpēc es vēlētos vienkārši reaģēt uz to, ko komisija tikko paveic. Reiz ķeršos klāt jautājumam par to, kas parādījās komisijas prezentācijā. Mēs uzreiz redzam, ka ir paredzētas tehniskas modifikācijas nolīgumā. Uh, kas ļauj um, Ukrainas pilsoņiem um, baudīt zināmas priekšrocības. Taču es domāju, ka parlamentam vajadzētu uzsvērt to, ka šeit ir arī politiskais elements. Pagājušajā nedēļā plenāra sēdē mēs spriedām par uh, situāciju Ukrainā. Tā bija diskusija, ko ierosināja ārlietu komiteja. Komisija arī to pieminēja Ir skaidrs, ka mēs nedrīkstam šeit eh, domāt tikai par Ukrainas valdību, mums ir jādomā arī par Ukrainas tautu. Es domāju, ka šajās diskusijās noteikti arī pārējie kolēģi par to runās. Ja mēs paskatāmies uz 1,3% eh, atteikuma uh, proporciju, tad šķiet, ka šis nolīgums ir darbojies ļoti labi. Uh, Komisija ir ieviesusi dažādus grozījumus, tā skaitā vienkāršotās prasības, ir atcēlusi maksu par vīzu, kas bija 17 eiro, ir tāpat arī mm, daudzkārtais iebraukšanas vīzas, ir vīzas īsiem braucieniem un tā tālāk. Visas šīs modifikācijas, protams, atbilst mūsu vēlmēm par uzlabojumiem. Mēs vēlamies, lai Ukrainas pilsoņi varētu vieglāk iebraukt un uh, nesaskartos ar tik lielām grūtībām. Taču, ņemot vērā afet ierosinātās diskusijas, es domāju, ka šeit parādās arī politiskā dimensija. No Lībe komitejas viedokļa es varu teikt, ka šis uh, nolīgums ir labs. Kā referents es uh, neesmu īpaši pieredzējis Ukrainas jautājumos, bet es uzskatu, ka šīs modifikācijas ir labas, un es uh, tās atbalstu. Esmu arī tās detalizēti izpētījis. Uh, Esmu apmierināts ar to, kas notiek, taču es vēlreiz vēlētos uzsvērt politisko dimensiju. Vēlētos vēlreiz atkārtot, ka tas ir politisks instruments, tas mums ir pieejams, un uh, tas ir jāizmanto šajā komplicētajā situācijā. AFET uh, noteikti vēl strādās pie šī faila. 22. janvārī šķiet bija paredzēta izskatīšana, bet šķiet, ka tas mainīsies. Es labprāt uzklausītu arī kolēģu viedokli, ja kādam ir kas sakāms. Šķiet, ka daudz kolēģu vairs nav zālē. Es priekšādētāji gribētu arī teikt, ka zālē ir diezgan augsts, vai kādam citam arī ir augsti. Es mm, pēdējo, pēdējo laiku šeit salstu. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā to, ka šeit nav daudz kolēģu, šķiet, ka tas ir tikai es, kas šeit salst. Jebkurā gadījumā es eh, gaidīju šo komisijas prezentāciju. Afet arī strādā pie šī jautājuma. Ja nevienam nekas cits nav sakāms, tad es vēlētos vēlreiz teikt, ka es labprāt uzklausītu pieredzējušāku kolēģu viedokli, lai zinātu, ko viņi sagaida no Lība komitejas. Taču šķiet, ka šī procedūra darbojas, un Manuprāt, eh, šīs modifikācijas ir ļoti labas, vismaz skatoties no mūsu komitejas viedokļa. Es arī uzklausīšu afetu komiteju. Lielas paldies, Morājas kungs. Nevajadzētu jums eh, pārāk eh, uztraukties, noteikti nevainojiet sevi. Varbūt vienkārši uh, Ziemassvētku vecītis ir jau pavisam tuvu. Citi kolēģi minēja, ka citās komitejās un trialogos ir diezgan silti. Nu, es gribēju vienkārši uzsvērt, ka šajā zālē ir augsts. Bet tas ieviča kungs, lūdzu jums vārds. Jums arī ir augsti? Protas Sieviča kungs. Paldies, priekšādātāji. Es labprāt runātu poliski. Pavisam īsi, jo es zinu, ka laika vairs nav daudz. Uh, gan Eiropas parlamentā, gan arī mūsu komitejā. Mūs uztrauc uh, ne tikai drošība un uh, pilsoņu brīvības Eiropas Savienībā, bet mēs uh, domājam arī par izmaiņām mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Un skatoties no šī viedokļa, es vēlētos runāt par vīzu režīma atvieglošanu Ukrainā. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu izmantot uh, tādu netiešu ietekmēšanu. Mēs varam tādējādi pilsoņus mums, novē, mums uh, ietekmēt labvēlīgi, un uh, lielākā Ukrainas sabiedrības daļa noteikti uh, novērtēs priekšrocības, ko tiem dos šāda režīma atvieglošana. Ukraina vēlas uzlabot uh, savas attiecības ar savām kaimiņu valstīm, it īpaši tām, kas ir Eiropas Savienībā, um, kuras pavisam nesen vēl bija līdzīgā situācijā kā Ukraina. Īpaši gribu pieminēt Poliju, Čehijas republiku un Baltijas valstis. Šeit ir runa gan par pilsoņiem, gan par NVO, gan arī dažādu konfesiju pārstāvjiem, kas eh, piedalās viedokļu apmaiņās starp eh, valstīm. Tāpat arī ir runa par studentiem un pašvaldībām, kas arī noteikti ir uh, novērojuši, kāda ir situācija. No pētījuma rezultātiem ir zināms, ka tie ukraiņi, kas ir bijuši kaimiņu valstīs, sagaida, ka arī viņu valstī situācija uzlabosies un drīz uh, tiks ievērota Eiropas standarti. Šis nolīgums, kuru mums tikko detalizēti un gāri aprakstīja komisijas pārstāvis, uh, ietver ne tikai tehniskus aspektus, bet tam ir arī ļoti liela politiska nozīme. Jo ātrāk mēs eh, izdosim pozitīvu viedokli no Eiropas parlamenta puses, jo labākas būs eh, mūsu attiecības ar šo ļoti svarīgo kaimiņu valsti. Uzskatām, ka šī valsts arī atrodas ļoti strateģiskā vietā Eiropā. Ja neviens eh, vairāk nevēlas izteikties, neredzu, ka kāds būtu pacēlis roku, tad došu vārdu uzreiz atkal deklaistra kungam, vai ja viņam ir kas sakāms. Ja viņam nekas nav sakāms, tad viņam nav obligāti jārunā. Tad tas arī būtu viss. Lās paldies par diskusijām. Mēs esam tieši ievērojuši laika grafiku. Mēs varam tagad eh, ķerties klāt koordinātoru sanāksmē, kurai ir jāsākas pēc pāris minūtēm. Šī būs slēgta sanāksme, un es ceru, ka sanāksmē piedalīsies pietiekami daudz koordinātoru, lai būtu vajadzīgais kvorums sanāksmes noturēšanai.